Mesdames, Messieurs, bonjour! Labdien, dāmas un kungi! C'est avec une grande joie et un... Man ārkārtīgi liels prieks un patiešām liels gods. Un šī ir arī pirmā reize mūsu transporta komitejai, es pat teiktu, Eiropas parlamentam kopumā šī ir pirmā reize, kad organizējam Uh, pilsoņu šo pasākumu, Citizen Event. Šodien ar kolēģiem esam lēmuši plaši atvērt Eiropas parlamenta durvis Eiropas pilsoņiem, atvērt arī mūsu transporta komitejas durvis. Esam atbildīgi gan par transportu nozari, bet arī par turismu. Jūs esat šodien ieradušies lielā skaitā apmēram simtu uh, 50 pilsoņi ir ieradušies no visām Eiropas valstīm, lai mums uzdotu jautājumus, lai apmainītos ar viedokļiem. Un es atkārtoju, kopā ar kolēģiem mums ir ļoti svarīgs šis dialogs, kas ir tieši dialogs. Esam arī šeit, lai jūs uzklausītu, lai sadzirdētu jūsu ieceres un viedokļus, kā arī lai varētu atbildēt jūsu jautājumiem. Es pateicos Grepīnī kundzei, kur ir uzaicinājusi delegāciju no viņas valsts Rumānijas. Jūs esat arī šeit uh, sveicināti, šeit mūsu komitejā, laipni lūgti. Arī tiek pārstāvēta Nīderlande ar Vīmu Vande Kampa kungu priekšgalā. Bien sûr, Notre vice-président, monsieur Kors. Vicepriekšsēdētājs Kors ir uzaicinājis arī delegāciju no Vācijas. Esiet sveicināti. Les Français sont au... Francūži ir zāles beigās. Es nezinu, kāpēc tas tā. Arī jūs esat uh, Laipni sveicināt šeit Francijas delegācija, kas arī ir ļoti daudzveidīga. Tur ir jauni studenti, tur ir arī arotbiedrības pārstāvi un tā tālāk to joprojām. Nebaidieties, es jūs nesaukšu vārdā arotbiedrību pārstāvi. Un šajā zālē kādēļ mēs vēlējāmies uh, norganizēt šo pasākumu? Nu, tādēļ, ka transports ir jūsu ikdiena. Tas ir jūsu ceļš no mājas uz darbu. Tas ir arī iemesls, kādēļ izvēlamies to vietu, kur gribam dzīvot, vai tas būtu pilsētā vai lauku teritorijās. Tā ir jūsu veselība, tās ir gaisa, ko jūs elpojat. Tas viss ir transports. Tā ir arī ļoti svarīga jūsu budžeta daļa. Vidē Eiropas Savienībā tiek tērēt 13% no mūsu budžeta transporta izdevumos. Bet galvenokārt jau esam organizējuši šo notikumu tādēļ, ka um, mēs nemainīsim uh, Uh, gadsimta gaitu, ja nemainīsim mūsu pārvietošanās iespējas un veidus. Mūsu mērķi šeit visiem zālē ir izglābt mūsu planētu, un pašlaik klimatam iet slikti. Un, kad runājam par transportu, tad mums ir jāatbild uz izaicinājumiem. Tas ir, tas ir klimata izaicinājums. Mums ir mura, morāls pienākums eh, sasniegt rezultātu, samazināt siltumnīcas efektu gāzu emisijas līdz 2050. gadam mums ir jāsamazina par 60% mūsu siltumnīca efektu gāzes. Un tas ir viens piemērs, piemēram, gaisa, transporta eh, nozari, kas arī šeit pārstāvēt zālē. Uh, trīskāršos līdz 2050. gadam savas aktivitātes un arī gaisa transporta no, pārvedēju nozarē būs jāsamazina šie izmeši. Uh, Un, visbeidzot, Eiropas dimensija, kas mums ir tik dārga. Transporta nozara nozīmē atvērtību citiem, tā ir atvēršanās pret citiem. Tas arī mums ļauj domāt, kā mums izdosies piedzīvot šo lielo cilvēces notikumu Eiropas projektu. Šeit mēs ierodamies katru dienu Eiropas parlamentā ar domu labāk mm, tuvināt Eiropas pilsoņus savā starpā. Tad šī gaislā eh, ideja, kurai mēs ticam, kurā, kur vēlamies dalīties ar jums šodien, vēlos to arī norādīt kā priekšsēdētāja. Paldies par to, ka esat ieradušies uz eh, šo pasākumu un ar nepacietību arī sagaidām jūsu uzstāšanos. Tad daži vārdi tagad par mūsu komandu un par to, kā notiks um, darbs tuvāk, turpmāko divu stundu laikā. Man ir ļoti svarīgi, lai jūs saprastu, ka uh, nu, ir nepieciešami daži elementi, lai saprastu, kā darbojas šī institūcija, šī zāle, kurā mēs esam, kur jūs strādājat. Cik priekšsādātāji, ne, jūs nestrādājat, bet šī zāle, kurā jūs esat, ir uh, tā saucamā darba zāle, kur notiek sanāksmes mūsu darbs ir arī piedalīties likuma izstrādē, un tad nu šeit mēs tiekamies, strādājam, lai izstrādātu likumus. Deputāti komitejās eh, strādā tā, lai pārstāvētu parlamentā proporcionāli katru politisko spēku. Visas mūsu sanāksmes ir publiskas, tās arī tiek pārēdītas tieši saistē, jo caurskatāmība ir demokrātisko debašu sastāvdaļa, ļoti svarīgs elements šeit Eiropas parlamentā. Un arī mūsu sanāksmes tiek tulkotas visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Tā ir arī Eiropas Savienības specifika. Um, izveidot tādu Eiropas parlamentu, kas strādā visās valodās, un paldies arī mūsu talantīgajiem tulkiem, vēl ap, aplaudēsim viņiem, jūs būsiet ar mums šo visu pēcpusdienu, un liels paldies tulkiem par darbu. Vous avez devant vous, chers citoyens, de nom... Un arī šeit, godātie līdzpilsoņi, ir deputāti, kas pārstāv visas Eiropas parlamenta politiskās grupas, gan šeit trībīnē, gan zālē, kā tas notiek. Tātad šeit augšā ir komitejas vicepriekšsēdētāji. Kora kungs ir vicepriekšsēdētājs, eh, Rikē kungs uh, ierodas, ir vēl ceļā uz zāli, un šeit blakus man ir vicepriekšsēdētāji. Pirmais, otrais, trešais vicepriekšsēdētājs, ceturtais vicepriekšsēdētājs. Thank you. Tālāk ir arī komitejā ļoti svarīgi cilvēki, ko mēs saucam par koordinatoriem. Koordinatori. Nu, tie ir tādi īpaši deputāti, jo viņu uzdevums ir uh, definēt un grupas, definēt grupas politisko līniju, to aizstāvēt šeit uh, komitejā. Nu, lūk, nosauksim viņus uh, Vispirms ir Vim Vande Kampa kungs. Jūs varat piecelties, Vim. Viņš ir lielākais Eiropas parlamenta politiskās grupas koordinators. Tālāk ir koordinators no sociālistu un demokrātu grupas Ertukungs. Vous avez, monsieur Robert Zīle. Tad ir Roberts Zīle. Viņš ir EKR koordinators šeit mūsu komitejā. Tālāk ir Telīčkas kungs. Viņš ir ALDE politiskās grupas, liberāļu grupas koordinators. Un tad ir arī zaļo grupas koordinators Delunda kungs. ir vēl arī mūsu komitejā daudz citi deputāti. Viņi visi ir eksperti. Un tiešām to var apliecināt. Viņi ir ļoti zinoši transporta un turisma jomā, un līdz ar to varat uzdāv, viņiem uzdot ļoti detalizētus jautājumus. Kādēļ esam, kād, esam izvēlējušies šeit tēmas diskusijās? Šodien tiešām mēs gribam strādāt pie jautājuma pār Eiropas Savienības transporta nākotni. Līdz ar to Uzsāksim debatas. Debats, kas, kā jau teicu, ilgs divas stundas. Tad arī mūsu debatēm varat sekot cieši līdz sociālajos um, tīklos. Arī tiešsaistē tiek pārraidīta mūsu uh, sanāksme un diskusijas, un varēsiet tieši uzdot savus jautājumus deputātiem un arī mūsu viesiem. Uzklausīšana notiks. Uh, divos posmos. Pirmajā daļā mēs aicināsim Eiropas komisiju runāt par uh, Eiropas Savienības transportu nākotni. Tas būs Žans Ēriks Pakēkungs, kurš sēž kreisajā pusē. Viņš ir uh, ģenerālsekretārs um, vietnieks, uh, liels eksperts transporta jomā. Uh, Pēc tam došu vārdu jums, pilsoņiem, zālē. Jūs tad varēsiet brīvi uzdot uh, jebkuru jautājumu, kuru jūs vēlaties. Jautājumu varēsiet uzdot gan koordinatoriem, gan deputātiem. Tajā pat laikā mēs mēģināsim arī atbildēt uz kādu jautājumu, kas tiks uzdots sociālajos tīklos. Tātad atgādinu, ja jūs komentējat Twitterī, tad hashtags ir uh, Future for Tran. Future 4 Tran. Un otrajā debat daļās uzstāsies Gzavie Takenkungs no e, mobilitātes fabrikas, un tad jūs paskaidrosiet, kas ir šī fabrika. Un tad būs otrā e, jautājumu kārta ar zāli. Un tad kopā noslēgsim debates, e, izdarot kopsavilkumu par šīs dienas e, debatēm. Tad es arī gribu norādīt, ka būšu visai strikta attiecībā uz atvēlēto runas laiku. Jums būs desmit minūtes, lai izteiktos, jo galvenokārt šeit šodien jāizsakās pilsoņiem un jums pilsoņi. Jums arī ir uh, pienākumi, proti, kad jūs uzstājaties, tad var aicinu norādīt, no kurienes jūs esat. Uh, Eh, iepazīstināt ar sevi, mm, tad eh, pateikt, kāds ir jūsu vārds uzvārds, un tad arī to darīt mikrofonā, lai visi dzird. Vai ir kādi jautājumi par darba metodi? Dar, jautājumu nav, nu tad eh, sāksim nekavējoties uz desmit minūtēm dodu vārdu, un to arī visu chronometrēšu ļoti strikti. Žanam Erikam Pakei no Eiropas komisijas. Lūdzu, vārds jums. Tad ir jārunā mikrofonā, tad ir labāk. Jā, paldies, paldies priekšsēdētājs kundze, paldies Dēlī kundze. Laika Eiropas parlamentā ir maz, es tiešām ievērošu savus desmit minūtes. Gribu teikt, ka uh, tā komitejas organizētais dialogs ar pilsoņiem. Uh, ierakstās tādā plašākā procesā, kur notiek dialogs starp Eiropas Savienības institūcijām, nacionālajām, reģionālajām administrācijām un pilsoņiem. Šai dialogā mēs runājam par uh, Eiropas Savienības nākotni. Eiropas komisija uzsāk šo dialogu šī gada martā. Eiropas parlaments aktīvi piedalās šajā dialogā, turpina to tāpat kā to dara dā, valstu valdības. Valstu valdību vadītāji arī Tallinas samitā dažas dienas atpakaļ par to arī runāja un turpināsies šīs debatas vēl arī nākotnē. Tiks iesaistīti arī pilsoņi, pilsoņu dialogi, demokrātiskās konvencijās. Šo pēcpusdienu arī šis ir pasākums, lai pilsoņi kopā ar mums varētu diskutēt, debatēt pār Eiropas Savienības projekta nākotni. Transporta jautājums ir ļoti labi izvēlēts jautājums, lai varētu apmainīties ar viedokļiem par Eiropas Savienības nākotni. Jo, nu, transports ir tās, kas Eiropu padara par kaut ko reālu jums pilsoņiem Eiropa ir tāda pilnīgi dabiska dzīves vieta, kur jūs dzīvojat, mācāties, strādājat, kur jūs arī pārvietojaties un izklaidējaties. Uh, un apmeklējat arī dažādas kontinenta vietas, taču Eiropas projekts nemaz nav tik mm, tāds dabisks projekts, tas ir politisks projekts, ko veido cilvēks. To līdz ar to var arī kritizēt, var apšaubīt, izvērtēt, uzlabot. Tieši arī šis ir dialoga mērķis par Eiropas Savienības nākotni, dialogs. Uh, kurš tika uzsākts uh, šogad un ilgs līdz 19. gadam, līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām. Transporta jautājums ir centrāls jautājums pilsoņiem ikdienu aktuāls jautājums Eiropas līmenī, bet arī jūsu ikdienas līmenī. Līdz ar to uzskatu, ka šodien dialogā būtu jārunā par Eiropas Savienības politiku saturu, bet arī jārunā par to, uh, kā labāk būtu sasaistīt Eiropas Savienības transporta politikas, kā mēs skatāmies uz transportu nākotnē un kā to visu sasaistīt ar politikām, kas tiek īstenotas valstu līmenī reģionu līmenī, kā arī daudz lokālākā līmenī, jo īpaši pilsētās. Tad šis uh, darbs ir jāveic ne tikai sadarbojoties, protams, ar valsts iestādēm, bet arī ar transporta nozari transporta uzņēmumiem. Uzskatu, ka transporta uzņēmumi, transporta industrija ir tiešām interesantākā nozare, lai nu, atspoguļotu šos izaicinājumus, kā varam nodrošināt dažādās sinerģijas un uh, kā satuvināt šīs atbildības uh, gan valsts, gan privātās nozares līmenī. Transporta no zara ļoti plāša, un es gribētu norādīt uz uh, nākotnes izaicinājumiem trīs veidos. Vispirms gribu norādīt, ka transports ir Eiropas ekonomikas uh, centrā. Mūsu transporta sistēmas ir ļoti augstas kvalitātes sistēmas, kas nodrošina Eiropas ekonomikas un sabiedrības konkurētspēju kopumā. Arī, ja runājam par darba vietām, nodarbinātību plašāk, ja mēs runājam arī par ekonomisko izaugsmi, tad transports šeit spēlē absolūti izšķirošu lomu gan nozare kopumā, gan arī kā nozare, kas ļauj Eiropas ekonomikai attīstīties. Transports, protams, ir ārkārtīgi svarīgs stūrakmens, kā to norādīja arī Delī kundze planētas nākotnei. Tas ir arī liels izaicinājums Eiropas institūcijām, bet visiem, kas ir iesaistīti transporta nozarē, ir jānodrošina ne tikai ekonomiskā izaugsme, bet tā ir jābūt ilgspējīgai gan no sociālā, gan arī no vīdes viedokļa, no klimata viedokļa. Eiropas Savienības politikas Eiropas Savienība, kā jūs zinat, uh, uh, spēlējusi flagmaņa lomu, lai varētu pārakstītu uh, Pārīzes klimata vienošanos, tad Eiropas Savienības politikas arī atbilstīgi tiek izstrādātas. Vai tas tieši notiek saskaņā ar Pārīzes nolīgumu, sadarbojoties arī ar IKO? Ar ar gaisa satiksmes eh, transporta nozari. Tas ir darbs, kas arī vēl ir jāveic eh, starptautiskajai jūrniecības organizācijā, izstrādājot jūras politikas. Eiropas Savienība tātad eh, savu politiku centrā liek klimatu un vīdes aizsardzību. Transports. Un es domāju, jūs tam varēsiet piekrist, un mēs vēl uh, arī detalizētāk varēs runāt vēlāk, ikdienas transporta izmantošana. Tas arī kā jūs ikdienā saskaties ar transporta nozari, un tur visefektīvāk ir jāstrādā Eiropas Savienībai, gan ar operatoriem, gan ar valsts, reģionālajām, vietējām pašpārvaldēm. Visi jautājumi, kas ir saistīti ar cilvēku pārvedāšanu, piemēram, dzelzceļus lielās pilsētās, jautājums arī par transporta elektrifikāciju, tad arī kā nākotnē mēs uh, varēsim izmantot labāk uh, digitalizāciju. Tam visam ir nepieciešams tāds Eiropas satvers, bet tad arī ņemot vērā specifiku katrā pilsētā reģionos, tad tas arī viss tiek īstenots, um, lai no tā tad iegūtu gan uzņēmumi, gan arī um, transporta lietotāji, kas esat jūsu noslēgumā. Varbūt vēl tiešāk es gribētu norādīt uz to, cik lielā mērā Eiropas Savienības transporta politikas centrā ir pilsoņi un transporta lietotāji. Te ir trīs piemēri. Pirmais. Eiropas uh, braukšanas tiesības, uh, ļoti tehnisks tiesību akts, taču tas mums ļauj visiem pēc iespējas efektīvāk pārvietoties visā Eiropas Savienības teritorijā. Tas ir arī tehnisks rīks, kas ir liels Eiropas ambīcijas pamatā uzlabot Eiropas ceļu satiksmes drošību lielākā mērā tā ir nacionālā kompetence, bet šodien arī Eiropas tiesību akti mums ļauj būt ambiciozākiem un sasniegt mērķi samazināt nāves skaitus uz Eiropas ceļiem. Otrs piemērs ir uh, gaisa transports. Arī tas tika sākts regulēt 90. gados. Ja tagad ir iespējams izmantot gaisa transportu par pieejamām cenām Eiropas Savienībā, tad tas ir tieši pateicoties šiem, šiem regulējumam, kas ir arī ļāvis ļoti uh, Uh, lielai daļai avio kompāniju jūs pārvedāt, kādēļ varbūt arī esat uh, ieradušies šeit. Šis gaisa transporta piedāvājums, tas iet rokā ar pasažieru tiesībām no jauna uh, pasažieru tiesības garantē Eiropas Savienības likumdošana, kas ir jāievēro operatoriem. Es atgādināšu Eh, gadījumā, ja jūsu lidojumi tiek atcelti vai pārcelt uz vēlāku laiku, jums ir tiesības uz kompensāciju, tā skaitā arī uz konkrētu finansiālu kompensāciju. Tādējādi jūs varat izmantot savas pasažieru tiesības. Un te arī noslēgšu savu uzstāšanos. Es ceru, ka esmu ievērojis atvēlēto runas laiku. Uh, Lielākais varbūt izaicinājums nākamo nedēļu mēnešu gadu laikā būs atrast pareizo līdzsvaru starp uh, efektīvu transporta nozari, kas tātad uh, var veicināt mūsu uzņēmumu un ekonomiku konkurētspēju, uzņēmumi, kas ir milzīgi globālie spēlētāji, kas uh, sniedz cilvēkiem darba vietas, veicina ekonomisko izaugsmi, kas ir arī ļoti efektīvi vīdes un klimata jomā, un tad savienot to ar transportu elektrifikāciju. Pie šiem projektiem strādā Eiropas Savienības institūcijas, parlaments un arī Eiropas komisija. Eiropas komisija nāks klajā ar veselu a, priekšlikumu klāstu nākamo nedēļu laikā, lai varētu sniegt konkrētus jau rīkus, kā veicināt mm, mobilitāti, kur tiek pēc iespējas mazāk patērēts CO2. Un tad arī jo, uh, šos tiesību aktus piemērot krāvas automašīnām, kam pašlaik nav noteikti nekāda specifiska noteikuma šajā jomā. Stiprināsim arī infrastruktūras, lai arī elektriskie transporta līdzekļi varētu aktīvāk attīstīties pilsētās un arī uz lielajiem Eiropas ceļiem lai Eiropā būtu pieejami vairāk elektriskie uzlādes um, punkti. Uh, Nu, lūk, šīs ir mūsu ambīcijas, tam ir jāiet roku rokā ar uh, autotransporta inovācijām. Tad arī parlaments un komisija vēlas to uh, labāk attīstīt, lai uh, nākotnē autotransporta nozare būtu pēc iespējas vidē draudzīgāka. Liels paldies par šiem ievadvārdiem. Pirms uh, uzsākām debāti, es gribēju norādīt, kā šajā komitejā, kur mēs strādājam, uh, mums un priekšsēdētāji ir tas saucamais sekretariāts. Tie ir visi cilvēki, kas ir šeit arī man blakus. Es viņu saucu Suzana, viņas vārdā. De. Un viņi strādā ar mums, un Dominiks uz mani skatās un baidās uh, tā, ko teikšu. Nu, tās ir mūsu mazās rokas, kas mums ļoti daudz palīdz. Un tiešām paldies, paldies par to, ka uh, jūs darbināt šo komiteju, jo ir ļoti daudz teksta. Un daudz detaļu jūs esat tādā komitejā, kur o, 70% ziņojumi ir likumdošanas rakstura. Ko tas nozīmē? To, ka tam būs tieša ietekmes jūsu ikdienas dzīvi. Thank you. Merci au secrétariat. Vous avez des représentants aussi de la Commission européenne. Un paldies sekretariātam un paldies Eiropas komisijas pārstāvjiem. Viņi šeit ir vienmēr. Mēs ar viņiem strādājam un arī sveicam padomes pārstāvis, kas ir padome. Padome, kur tiek pārstāvēt valstu viedokļi. Vai viņi ir šeit? Nē, viņi šeit nav. Ce débat, et maintenant c'est à Un tagad sāksim debates. Vērts jums, pilsoņi. Lai jūs tad arī varētu norādīt uz to, kādas ir jūsu gaidas, kādas ir problēmas, par kurām jūs vēlētos runāt. Nu, protams, visgrūtāk būt pirmajam. Bet, nu, roka ir pacelsies, lūdzu, vērts jums. Vispirms, lūdzu, nospiediet sarkano podziņu, lai varētu runāt mikrofonām. Labdien visiem! Jā, tas tiesa, ka nav būt viegli pirmajam. 15 gadus mēs piedzīvojam Francijā jau dažādu noteikumu maņa attiecībā uz krāvas dzelzceļa transportu. Es gribēju zināt, kāda, kāds ir šis tirgus īpatsvars attiecībā uz šo pirmo dzelzceļa pakotni, vai tiešām bija tā vērts, lai uh, priekšētāji lūdzu uh, eh, runātāji iepazīstināt ar sevi, mani sauc Olivijai. Vai jau ir kāds izvērtē, izvērtējums uh, par to, kā šie noteikumi ir ietekmējuši dzelzceļa kravu pārvedājumu? Varbūt būtu bijis izdevīgāk saglabāt vēsturiskos uzņēmumus, vēsturiskos operatorus un nevis tagad uh, ieviest uh, piespiedu liberalizāciju. Otrais jautājums par ikdienas transportu. Kā reģionos? kas geogrāfiski mainās. Kā var nodrošināt efektīvu pārvietošanos, lai tā būtu vidē draudzīgāka? Trešais jautājums. Nu, te var būt kaut kas, kas man ir īpaši tuvs sirdī. Mēs dzīvojam tajās pilsētās, kas tika izveidotas 19. gadsimtā, kur uh, automašīna toreiz vēl nepastāvēja. Uh, ir veikti dažādi pētījumi kopš 2000. gada automašīna. Ir kļuvusi par 14 centimetriem platāka. Varbūt būtu saprātīgi paredzēt tādu Eiropas likumdošanu, kas atrunātu tieši transporta līdzekļu izmēru, jo vienkārši ir ļoti grūti atrast tā vietu pilsētās. Nu, lūk, mm, arī dzīvojot, piemēram, Beļģijā vai Francijas ziemeļos, mēs redzam, ka šī problēma ir aktuāla. Euh, Vēlos paldies, Olivier! Atgādināšu, kas bija lielie jautājumi. Ceturtā dzelzceļa pakotne, vai tā, vai liberalizācijai būs e, bīstams sekas, tad e, ietekme uz ikdienu attiecībā uz pārvietošanos un vai klimata pārmaiņas tiek pietiekami ņemtas vērā. Un tad arī jautājums par mašīnas vietu un mašīnas izmēriem turpmāk nākotnē. Tātad daudz jautājumu četri kopskaitā. Vēl uzklausīšu citus jautājumus. Lūdzu. Lūdzu, neaizmirstiet iepazīstināt ar sevi, norādiet, no kurienes jūs nākat. Labdien, es esmu Tadori Ulus, es esmu no Rumānijas. Jā, priekšsēdētāji saka, ka ir jāuzliek austiņas, lai varētu dzirdēt tulkojumu. Lūdzu, uzsākiet savu uzstāšanos no sākuma. Uh, Esmu no Rumānijas, esmu inženieris, esmu pilsonis kā visi citi un uh, visus interesē transporta sektors, jo tas ir svarīgs temats mums visiem. Arī saistībā ar planētu kopumā man būs daži jautājumi jums. Es nāku no valsts, kurā auto ceļu tīkls nav augsti attīstīts, katrā ziņā nav optimāls. Uh, Tas nozīmē to, ka mums ir bieži vien sastrēgumu problēmas. Tāpēc man ir jautājums, kāpēc Eiropas Savienība nevarētu paredzēt kādu likumdošanu. Es neaizmirstu arī par ekoloģiju, CO2 emisijām. Kāpēc gan šis kravu transports nevarētu tikt veikts pa sliedēm, pa dzelzceļiem, jo mums ir elektrība Mm, ficētas eh, līnijas, nu, un nu, tādējādi arī CO2 emisijas samazinātos. Otrs jautājums par konkurētspēju. Eh, vai nebūtu derīgi paredzēt ES līmeņa likumdošanu par akcijas nodokli eh, dagvielai vai arī elektrībai, atkarībā no gadījuma, par kur runājam, Vai tas nevarētu palīdzēt uzlabot situāciju, jo nodokļi degvielai rada negodīgu konkurenci rumāņu uzņēmumiem un citiem uzņēmumiem Eiropā? Paldies! Pēdējais jautājums. Lūdzu, Labdien, esmu Fabris Vinsens, esmu arī pilsoņu Eh, pārstāvis, es esmu kā pilsonis šeit, kā uzņēmējs eh, velo mm, sipēdu jomā. Pirms eh, viena gada mm, sāku mm, biznesu mājaslapā, kur ir iespējams dalīties ar velosipēdiem. Un tad mans jautājums ir saistīts ar inovācijām. Inovācijas transporta jomā, politika, kas saistīta ar inovācijām, un nu, inovācijas, kas tiek piemērotas uh, jaunām mazām struktūrām, kurās ir daudz uh, lietu koncentrētu, bet uh, netik daudz līdzekļu. Tātad tas ir jautājums saistīts ar inovācijām un kā tad ir ar uh, to, cik sarežģīta ir piekļūšana Eiropas finansējumam. Mēs esam mazs uzņēmums, mums nav līdzekļu, lai piesaistītu ekspertus, speciālistus, kas varētu mums palīdzēt aizpildīt mm, visus dokumentus. Nu, tātad tīri jautājums par pragmatismu un efektivitāti inovāciju jomā, lai šis finansējums eh, tiešām arī sasniegtu savus mērķus inovāciju jomā. Uh, attiecībā uz mazākām struktūrām. Priekšsēdētāji, liels paldies! Tad jautājums par inovācijām un kā panākt to, lai mazie uzņēmumi rītdien varētu izsisties, kaut arī viņiem nav viegli piekļūt Eiropas finansējumam. Šāds bija jūsu jautājums. Šobrīd mēs um, tieši noslēdzam viedokļu apmaiņu ar Elzasas uzņēmumiem, un Tur ir nepieciešams izveidot dosjē, piesaistot BA, Business Angels, publiskos partnerus, strādājam arī Strasbūrā. Bet, nu, velo transporta jautājums, nu, tad mēs domājam arī par Eiropas līmeni. Nu, diemžēl ir jāsacina, ka mums nav tādu uh, Mm, speciālistu, kas varētu palīdzēt. Kaut arī te ir spīdoši mm, studenti no, spīd, no labām skolām, daudz talanta koncentrējies. Tad nu, jautājums par šo mašinēriju. Nu, un arī par to, ka nu, nenotiek šī darbība pareizi ir disfunkcionējums secināms šajā jomā. Lielas paldies! Tad nu sāksim atbildēt uz jūsu jautājumiem. Atkārtošu jautājumus. Tātad par ceturto pakotni dzelzceļa jomā, kādas ir liberalizācijas sētkas, tad transports ikdienā vai šajā komitejā mēs pietiekami ņemam vērā eh, transporta izmantojumu ikdienā un jo īpaši vides elementu. Tad jautājums par automašīnas lomu un arī transporta līdzekļu izmēriem un to regulējumu. Tad pievērsāmies jautājumam par to, vai nav īstais brīdis domāt par eh, to, ka kravu transports vairāk būtu jāpārceļ uz dzelzceļu. Jautājums par konkurēt spēju likumdošanā un nodokļiem degvielai. Visbeidzot, jautājums par inovācijām bija beigās un uh, Nu, jāskatās arī, kāda būs nākotne. Tad, nu, došu vārdu deputātiem, lai viņi var atbildēt. Vande Kampa kungs, pēc tam Teliškas kungs. Varat arī iepazīstināt ar sevi. Drīkst runāt dzimtajā valodā, holandiešu valodā. Labi. Lai visi būtu gatavi. Priekšsēdētāji. Es varētu atbildēt uz dažiem jautājumiem. Pirmām kārtām par ceturto dzelzceļa pakotni, jā, tā jau ir ceturtā pēc skaita. Tā nesen ir tikusi pieņemta, bet, eh, nu, nākas atzīt, ka dalība valsts ir visā gausas to īstenot. Lielais franču dzelzceļa uzņēmums SNCF joprojām kavējas pārņemt šo ceturto dzelzceļu pakotni un nu, nākas secināt, ka Francijas dzelzceļš nav lielākais tirgus uh, atvēršanas uh, atbalstītājs. Mēs, uh, es gribēju arī pateikt, ka mēs šeit pieņemam gan direktīvas, gan regulas. Tas varbūt informācijai noderēs direktīvas Parīzē, Hāgā, Briselē, Parīzē ir jāīsteno uh, nacionālajā likumdošanā. Un Tagad varētu uh, pieminēt arī subsidiaritātes principu. Es atvainojos par šo sarežģīto uh, vārdu. Uh, Un mēs, protams, neiejaucamies uh, pilsētu un pašvaldību funkcijās. Uh, tas ir jālem vietējā līmenī, un mēs nedrīkstam arī nu, sasolīt pārāk daudz dažreiz varbūt arī jaunu uzņēmumu vadītājiem, dibinātājiem rodas iespējas, ka Eiropa arī viņiem var palīdzēt un ka mēs varam palīdzēt vismazākajām struktūrām. Bet Eiropas komisijai ir šī um, startup atbalsta programma, ja uh, it sevišķi uzņēmumi pievēršas IKT jomai un arī inovācijām. Nu tad mēģiniet savu prasību tur iesniegt. Paldies! Un tagad. Nākamā kolēģa. Uh, Ravo Belonkundze. Jā, par ceturto pakotni, par kuru bija balsojums transporta komitejā un Eiropas parlamentā. Eiropas parlaments ir politiska institūcija, kurā politiskās grupas pauž savas pozīcijas. Atgādināšu, ka sociāldemokrāti nebalsoja par sabiedrisko pakalpojumu pienākumiem, jo liberalizācija dzelzceļa jomā mm, paredz, tur vajadzētu sociālās garantijas un publiskajās pakalpojumos pārēdz to, ka būtu jāsaglabā maršruti arī tad, kad tie nenes ienākumus, jo jautājums par šīm teritorijām un sociālo jautājumu ir svarīgs. Tālāk Nākamais jautājums arī ir gana politisks. Mēs arī šorīt par to runājam. Mēs redzējām to, ka ir eh, ambiciozi eh, COP21 Parīzes vienošanās mērķi. Visas grupas eh, tos neatbalsta, bet mēs cīnāmies par to, lai mums izdotos samaz, veikt šo 30% samazinājumu Mm, ko rada transporta nozare. Tas ir svarīgs eh, izaicinājums, kur mums ir jāstrādā labāk un jāveido arī likumdošana tā, lai nodrošinātu to, ka dalību valstis ievēro šādu pieju, kuru tās pašas apstiprināja COP21. Tātad tā ir diskusiju, politisko debašu telpa, kurā Eiropas Savienībā ir dažādas politiskās grupas ar dažādām pozīcijām. Un balsošanas e, brīdī, tas bija 14. gadā, un e, tagad 2019. E, gadā būs vēlēšanas, tad, nu, pievērsiet tām uzmanību, lai jūsu viedoklis tiktu pārstāvēts atbilstīgi. Paldies tagad Teličkas kungs, paldies priekšsādātāji, labu pēcpusdienu. Saprotu, ka mums būs ļoti dzīvīgas debates, tad nu centīšos izteikties īsi. Par um, dzelzceļa pakotnes liberalizāciju bija jautājums par to, vai tas noveda pie reālas liberalizācijas. Atbildi ir nē, jo dalība valstis pietiekami veiksmīgi neveic īstenošanu. Tātad tā ir jāuzlabo piemērošana. Bet uh, mēs vēlamies iekšējo tirgu, kas labi funkcionē. Mēs nevēlamies izvēlēties tikai to, kas mums ir izdevīgāks. Ir jāgūst uh, izaugsme, jārada dal, um, darba vietas un arī, lai patērētāji var izvēlēties. Un es kā patērētājs arī vēlos varēt izvēlēties. Uh, Un te ir šīs liberalizācijas šaurie punkti. Manuprāt, te ir pietiekami skaidra atbilde. Es pats esmu bijis ēnu referents um, iesaistītajās tēmās, un es un D kolēģei nepiekritīšu sociālās garantijas, tomēr tur ir paredzētas. Uh, Un te ir arī ņemtas vērā sociālās sekas. Runājot par transporta līdzekļu izmēriem, mēs nevēlētos tomēr tos regulēt. Es nedomāju, ka tas būtu tas, kas mums būtu jādara. Tad mums būtu jānosaka garums, arī sēdekļu platums, riepu izmēri. Es domāju, ka uzņēmumi at, strādā tā, kā to prasa tirgu. Uh, Un mums ir jādomā pie tiem tematiem, kur varam piedāvāt pievienoto vērtību, kur ir vides, sociālie standarti un tādi jautājumi jārisina par konkurenci un akcīzes nodokli. Ir varbūt atšķirīgi nodo, viedokļi šeit, bet. Uh, Ir lietas, kas noved pie tirgus kropļošanas, un ir lietas, kuras mēs vēl varam risināt parlamentu līmenī. Akcijas nodokļu un nodokļu piemērošana kā tāda šķiet negūs dalību valstu atbalstu. Un tad jautājums par eh, to, ka ir sarežģīti pieteikties ES finansējumam, lai varētu veikt inovācijas. Jā, mēs eh, joprojām varētu uh, Mm, domāt par to, kā to padarīt vienkāršāku, komisijai mm, par to būtu jādomā, nu parlamentam arī zināmā mērā progress zināms gan te ir panākts, tas ir jāsacina, un ir jautājums par to, ka ir jāparūpēs par to, ka jums mm, tiešām esat mm, kompetenti, ka ir pietiekama pārbauda par to, ka nav krāpšanas, ka viss ir atbilstīgi noteikumiem, un administratīvais sloks potenciālajiem um, atbalsta prasītājiem galvenokārt tiek uzlikts nacionālajā līmenī. Tur ir lielāka sarežģītība nekā mm, to paredz uh, Eiropas Savienības institūcijas. Priekšsādātāja, uh, nu, sāksim skaitīt laiku pretējā gadījumā netiks ievērots runas laiks, tāpēc uh, lūdzu viena minūte atbildēm. När det gäller eh, liberalisering så tycker jag att man inte... Paldies, runājot par eh, liberalizāciju. Es eh, domāju, ka principā, mm, jā, piemēram, apvienotās karalistes gadījumā liberalizācijai bija negatīva ietekme uz dzelzceļu, kur šī konkurētspēja ir tikusi zaudēta. Citās valstīs, savukārt, mēs redzējām krietni vienu um, sāsinātu protekcionismu. Dzelzceļi zaudēja savu konkurenci pārobežu jomā. Un nu, tad nu, mums būtu nepieciešams lielāka klimata cēna šim transportam. Tam būtu jābūt lētāk braukt ar dzelzceļu, ar vilcienu nekā ar lidmašīnu, piemēram. Fab. Ja mēs runājam par kravu pārvadāšanu, protams, mums ir iespējas situāciju uzlabot un simts 10% īstenībā no dzelzceļa tīkliem Eiropā tiek aplikt ar nodevām un tikai no uh, ceļiem tas ir apmēram 1%. Nu, līdz ar to uh, vidēji draudzīgais dzelzceļš tiek uh, padarīts uh, konkurēt nespējīgāks, dārgāks. Un ja mēs runājam par monopoliem, vienalga vai valstiskiem vai privātiem, pret tiem ir jāvēršas. Uh, Un 1992. gadā, eh, piemēram, eh, bija maz cilvēku, kas eh, braukāja ar vilcienu. Es varu minēt konkrētu vilcienu maršrutu, Deutsche Bahn, kur dienā kādreiz pārvietojos 500 cilvēki, tagad tie ir vairāk desmiti tūkstoši. Ir ļoti daudz, kas izdarīts, un liberalizācija ir kaut kas labs. Paldies, Krāmera kungs! C'était vous. Pēdējā runātāja ir Kīlonenes kundze. Lūdzu, vārds jums. Thank you, chair. Dear guests. Paldies, priekšsādātāji, godātie viesi. Sniegšu dažas īsas atbildes uz jautājumiem, uz kuriem vēl nebija atbilžu. Bija labs jautājums par startupiem, jaunajiem uzņēmumiem. Es domāju, ka galvenais jautājums te ir finansēšanas elementi. Kā mēs varam piedāvāt finansējumu arī startupiem, maziem vidēji lieluma uzņēmumiem. Tas nevienmēr viegli, jo vienmēr vairāk tiek lobēti lielie uzņēmumi. Par to ir uh, bijuši pētījumi un ir bijušas arī pārdomas par to, kā atbalstīt šos uzņēmumus, kā viņam palīdzēt. Nu, ir jautājums, kā mēs varam veikt pārmaiņas pilsētās, kā izmantot mazāku automašīnu. Ir nepieciešamas izmaiņas arī domāšanā. Jāpārdomā, vai mums ikvienam ir vajadzīga sava automašīna, vai varam varbūt dalīties ar uh, automašīnām vai uh, mm, citādi pārvietoties. Un, kad mēs uh, rodam šos labās prakses gadījumus pilsētās, kā mēs varētu tos vairāk finansēt, atbalstīt, saglabāt un investēt no ES puses šajās zemu emisiju sistēmu risinājumos. Tādas Tā, tāda atbild. Un tad par eh, sabiedrisko transportu, dalīšanās, ekonomiku, par to ir jādomā. Nu, es varētu runāt garu un plaši, bet mans runas laiks ir noslēdzies. Lielas paldies, Kilvens kundze. Ir jautājumi arī Twitterī, bet es, diemžēl, neredzu tik tālu. Priekšsādātāji ir e, ļoti liela aktivitāte Twitterī. Mēs esam saņēmuši jautājumus par dažādām tēmām, bet visvairāk jautājumu par e, autonomajām e, automašīnām. Piemēram, kā Eiropas Savienība varēs atbalstīt šos līderus autonomu automašīnu gadījumā, vai arī jautājums par to, vai šīs autonomās uh, automašīnas um, saskan ar individuālo auto principu. Tomas uh, mums uzdod jautājumu par to, mm, kā mēs novērsīsim um, uzbrukumus uh, cilvēkiem, ja viņi izmantos kopīgi šos uh, aut autonomos transporta līdzekļus, piemēram. Un Matjo Depolis uzdod jautājumu, ja ir negadījums vai autonomai mašīnai būtu uh, jāizvēlas um, starp um, pasažiera vai gājēja, kuru auto varētu notriekt dzīvību. Priekšsēdētājs, paldies par šiem Twittera jautājumiem. Uzklausīsim vēl vienu jautājumu. Šķiet, ka bija roka pacelta. Lūdzu. Mein Name ist Jens Kroman. Paldies. Esmu Jens Kromans no Vācijas un uh, gribēju pateikt, ka pašreizējā likumdošana nosaka arī programmatūras, eh, kas eh, tiek izmantotas eh, arī autonomajos transporta līdzekļos, kurā brīdī šādu transporta līdzekļi var bloķēt un ir jāsaprot, kādas manipulācijas tur vajadzētu īstenot un vai tas patiešām būtu arī e, pārnesams uz jauno likumdošanu. Un arī programmatūrām, protams, ir jābūt pieejamām arī uzraudzības organizācijām, kas e, veids arī visus uh, testus, lai uh, tie varētu noritēt saskaņot un atbilstoši. Paldies! Merci beaucoup! Paldies! Izskanēja daudz jautājumu par autonomajiem transportlīdzekļiem, par riskiem un satiksmes negadījumiem. Un arī Twitter kontā bija jautājumi, kā tad parūpēties, lai rastos šie Eiropas uh, lielie uh, jaunuzņēmumi, uh, līderi, un mums vajadzētu tiem arī, protams, nākt talkā. Dārgie pilsoņi, protams, mēs varam mēģināt paredzēt nākotni, un tieši tādēļ mūsu komiteja ir sagatavojis mobilitātes jaunuzņēmumu balvu, uh, un uh, tā tiks piešķirta februārī. Nu, nē, tas nebūs kaut kāds uh, Eiropas čempionāts. Mēs vienkārši vēlamies, lai rastoši Eiropas milži, uh, viens no tiem ir blablakār, uh, tā tad uh, ir iespēja uh, braukt kopā ar kādu mašīnā konkrētā maršrutā. Uh, Uh, kopīgā auto izmantošana, un mēs vēlamies arī šādas mobilitātes, jaunuzņēmumus. Cilvēki varēs uh, prezentēt savus jaunuzņēmumus un būs uh, septiņu uh, locekļu um, atlases komisijā, butkām prezidents, piemēram, um, kas uh, ir radījis uzņēmumu Berlīnē, arī e, Brusela autonomija, e, nu tā tāda ļoti tāda prominenta žūrija, kas atlasīs e, šos jaunus ņēmumus un būs arī liela balva, proti Grand Prix varēs. E, Eh, atlasīt šādus jaunu uzņēmumus, kas ievēro gan vīdes, gan mobilitātes kritērijas, nedrīkst būt nekādu ierobežojumu pieejamības jomā. Nu, nevar būt tā, ka eh, mobilitāte ir pieejama vieniem un citiem nē. Tai ir jābūt pilnīgi iekļaujošai. Un vēl kāds kritērijs, kas ir jāievēro. Eh, tā ir izmantojamība. Nu, cik tad šī mobilitāte būs noderīga? Uh, Šorīt mēs runājam vēl par kādu uh, būtisku. Um, uh, kritēriju, proti ceļu satiksmes drošību. 126 tūkstoši bojā gājušo gadā un simtiem tūkstošu arī, uh, kas ir smagi ievainoti. Tāda, diemžēl, joprojām ir realitāte, statistika, tādēļ mums ir arī. Uh, jārūpējas par to visu, un mēs gribam radīt šos Eiropas mobilitātes milžus. 60% no. Uh, šiem eh, arī ar digitālām tehnoloģijām saistītiem uzņēmumiem ir radušies tieši mobilitātes jomā, bet diemžēl ASV nevis Eiropā, un mēs mēģinām šīs tendences tātad griezt par labu Eiropas tirgumu. Ja runājam par autonomajiem transporta līdzekļiem. Es domāju, ka Ismēls Ertuks varēs vislabāk to izskaidrot. Un vai patiešām Ertuga šie autonomie uh, transporta līdzekļi varēs izvēlēties, kurš tad būs vainīgs satiksmes negadījuma rezultātā, vai tad, piemēram, autoražotājs, uh, šoferis vai kāds cits, un kas notiks ar apdrošināšanas polisēm. Transporta komitejā mēs par to visu tagad spriežam un mums būs arī iespējas. Es domāju, ka Revo Dalongundze arī varēs atbildēt ļoti ātri uz um, pilsoņu izskanējušajiem jautājumiem, lūdzu. Paldies! Paldies par šo jautājumu, par mobilitāti un arī par autonomo braukšanu. Mums noteikti vajadzētu nošķirt dažādas evolūcijas pakāpes. Runājot par pilnīgu vai daļēji autonomu braukšanu, tagad mēs esam otrajā pakāpē nonākuši. Tā tad ir jau tādas. Mm, braukšanas palīdzības sistēmas, ko var izmantot satiksmes plūsmā, vai tās ir, piemēram, bremzēšanas sistēmas vai braukšanas sistēmas, tās garantē daļēji autonomu pārvietošanos. Un pilsoņiem pār, nu, pārsvarā ir tāda nākotnes vīzija, jūs vienkārši iesēžaties mašīnā un tā brauc pati no sevis, jums vispār tur nekas nav jādara. Nē, tik tālu vēl mēs neesam tikuši, bet katrā ziņā mēs jau esam ļoti tuvu trešajai evolūcijas pakāpei, ka jums vairs pat nevajag rokas uz stūres turēt, un ja jūs uh, esat, piemēram, uz automaģistrāles atrodaties sastrēgumā, tad automašīna pārvietojas pati, jums tur neko nevajag aiztikt. Un šādas nākotnes tehnoloģijas, protams, pieprasa arī daudz precizējumu, arī likumdošanas jomā. Un tie visi, protams, ir ļoti svarīgi jautājumi - infrastruktūra, apdrošināšana, ko vispār par to visu domā sabiedrība. Tas viss ir jānoskaidro, tādēļ mēs ceram, ka komisija kā izpildvara uh, sagatavos priekšlikumus, kā to varētu regulēt Eiropas Savienībā. Daudzi uzņēmumi, kas darbojas šajā jomā, jau tagad veic ārkārtīgi intensīvu pētniecības darbu, un, ja galu galā būsim tik tālu nonākuši, mums vajadzēs jaunu uh, šo uh, Eh, automašīnu tipu pielaidi un ir jādomā arī par jaunām iespējām, par to, kā notiks eh, risku izvērtējums, kā tiks piešķirtas atļaujas. Tas viss, protams, eh, prasa atbildes, bet es gribu teikt, ka šī savienotā un autonomā braukšana ir izcila iespēja, kaut vai runājot par mobilitāti, lai mobilitāte visiem mm, varētu norisināties patīkamā veidā visiem satiksmes dalībniekiem, un tas varētu arī samazināt nelaimes gadījumu skaitu, jo katrs, kas zaudēja savu dzīvību satiksmes negadījumos, jau ar vienu zaudēt dzīvību ir par daudz. Paldies! Merci. Paldies! Bet eh, kā šī mašīna pārvietosies? Kāda būs degviela izmantotā? Paldies! Jā, tam machen wir jetzt. Jā. Nu, labi. ar ko tiks darbinātas šīs nākotnes automašīnas. Tas ir ļoti kutilīgs politisks lēmums, kas mums būs jāpieņem kaut kad nākotnē. Un pēc dīzela, dīzeļa degvielas skandāla mums noteikti būs šis aizdedzis motors, bet eh, nu, varam jau sākt domāt arī par alternatīvām, vai eh, tā tas būs power to gas, vai tā būs, piemēram, vai tas būs ogļūdeņradis, mm, vai arī kādas citas uh, tehnoloģijas, bet, protams, ir jāparedz tam visam arī attiecīgā infrastruktūra, kur tad uzlādēt šīs elektriskās automašīnas. Cik daudz darba vietu Eh, tas ietekmēs nozarē, cik darba vietu izzudumā. Šīs attīstības rezultātā tagad tiek runāts par septiņām darba vietām, eh, ko nodriešina piemēram tāda eh, klasiskā aizdedzes motora ražošanu un, ja, piemēram, tiks izmantota e-mobilitāte, nu, tad tur mm, būs tikai viena darba vieta šajā nišā. Bet, protams, eh, mēs jau varam lēst, ka tuvākā nākotnē varēs izmantot dažādas eh, darbināšanas tehnoloģijas, bet, nu, šodien vēl tādu precīzu atbildi nevar jums sniegt. Paldies! Paldies, Revodalon kundze, jūs arī varat atbildēt vienu minūte par Vienas minūtes laikā atbildēt eh, par certifikāciju, jā, varu jums pateikt sekojošo. Eh, Padomē un komisijā norisinās des, diskusijas, lai eh, uzlabotu caurskatāmību, domājot arī par sankcijām. Uh, mēs eh, vēlamies arī izstrādāt efektīvāks lēmums un dalību valstu certifikācijas iestādes spēlēs ārkārtīgi nozīmīgu lomu un uh, dīzeļa uh, geitas izmeklēšanas komisija arī ir, iz, komiteja ir izstrādājusi priekšlikumu par tādu neatkarīgu Eiropas sistēmu, uh, kas būtu kā tāds uh, jumts pāri Eiropas uzraugu iestādēm un varētu darbu labāk koordinēt. Paldies, un tagad vārds Tēličkas kungam. Paldies! Īstenībā es varētu atbildēt uz diviem jautājumiem ar vienu pašu atbildi. Uh, jautājums izskanēja, kā tad radīt šos Eiropas čempionus, um, milžus uh, jaunu uzņēmumu lauciņā. Un kā garantēt, ka šīs autonomās mašīnas uh, kādā visai paredzamā laika brīdī varētu jau kļūt par realitāti, bet mums jau nav jāpieņem lēmumi patērētāju vietā. Mums nevajadzētu uh, varbūt uh, savu labvēlību piešķirt kādam konkrētam uh, transporta līdzeklim tirgu. Īstenībā uh, ņemot vērā mūsu uh, radīto regulējošo vidi, tirgus pats uh, pieņems lēmums. Kā priekšsēdētājs kundze teica, ir jāparūpējas, lai talantīgi cilvēki, profesionāļi nemeklētu darba vietu tikai Silīcija ielajā Amerikā, bet lai viņi paliktu Eiropā un lai viņi radītu šos jaunus ņēmumus. Un tādēļ ir jārada labvēlīgāka vide šiem jaunajiem uzņēmumiem un kādu dienu tie var kļūt par šiem Eiropas čempioniem. Mēs nerunājam tikai par uzņēmumu izmēriem, ir jārunā par to patieso konkurētspēju. Nu, vienalga, vai mēs izmantosim ogļūdeņrādi vai, vai Uh, elektriskās automašīnas, nu, kas būs populārāk tirgū, tas viss jau atrisināsies un patērētāji paši izdarīs savu uh, izvēli. Paldies! Pakē kungam jau nācās doties prom. Un tādēļ es došu vārdu arī Eiropas komisijas pārstāvim, lai viņš divu minūšu laikā mēģinātu atbildēt uz šiem uzdotajiem jautājumiem. Paldies! Nē, pakai kungs vēl ir palicis zālē, bet viņš, viņam tūlīt jau jādodas prom. Jā, par tehnisko dimensiju, par uh, sadarbspēju. Uh, Mums ir eh, jāparūpējas, lai patiešām kravu pārvadāšana pa dzelzceļu eh, būtu eh, izdevīgāka nekā pārvadāšana pa šosejām. Dzelzceļa sektoram ir jābūt, protams, Uh, konkurētspējīgākam, un uh, tā ir viena no, uh, tas ir viens no lielākajiem Eiropas transporta politikas izaicinājumiem, lai šīs krāvas tā tad varētu pārvirzīt vairāk no automaģistrālēm uz dzelzceļa sliedēm. Protams, ir arī daudz dažādu vēsturisku ieražu, kas šo um, evolūciju kavā, kavē. Par inovācijām un jaunu uzņēmumiem. Uh, Es patiešām esmu priecīgs, ka būs arī šī jaunu uzņēmumu balva. Un, e, protams, sākumā ir doma, ir ideja, bet, e, lai pārietu no vārdiem pie darbiem, lai kaut ko radītu un izveidotu, e, tas arī prasa laiku. Un, ja mēs runājam par Eiropas komisiju, ir arī pieejams tiešais finansējums, nevienmēr jaunu uzņēmumiem tiešā veidā, bet. Uh, ir, piemēram, eh, Eiropas komisijas eh, atbalstītie investīcija plāni, Junkera plāns, arī EIB. Uh, eh, ir piedāvājusi vairāku projektu finansējumu un ir arī tā sauktais fondu fonds, kas uh, var ar finanšu resursu palīdzību nākt talkā arī uh, jaunuzņēmumiem un MVU. Un Um, attīstīt arī jaunās tehnoloģijas. Ja mēs runājam par autonomajām automašīnām, protams, šeit ir slēpis milzīgs potenciāls un arī e, transporta komitejā jūs par to runājat. E, mēs komisijā par to runājam, vēl ir pāragri kaut ko šeit reglamentēt, jo te, nu, viss e, aug un attīstās katru dienu. Uh, Bet, protams, šis, šī attīstība ir jāatbalsta. Paldies, Pakē kungs. Lūdzu, kungs. Neredz jūs vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu Davids Karvē, pārstāvu. Uh, pārstāvu darba ņēmēju arotbiedrību. Jāsaka, ka ļoti daudzi e, darba ņēmēji cieš no sociālā dempinga. Un kas tad būs, ja būs šī autonomizētā braukšana? Mēs redzam, ka ir tāda milzīga, milzīgs dempings e, runājot par algām, par drošību un tagad. Uh, Eh, trūkst arī vienkārši cilvēku eh, darba roku, ir eh, trūkst, mēs redzam, ka arī samazinās darbinieku skaits stācijās, transporta līdzekļos, un šis dempings ir nepieņemams. Un uh, Eiropas politika jau uh, īstenībā īstenībā Eiropas likumdošana tikai uh, drošības, fiskālo un sociālo dempingu atvieglo. Ja runājam par uh, dzelzceļa ceturto pakotni, jūs te runājāt par skaistu uh, likumdošanu, kas esat pieņēmuši, bet galvenās vainīgās ir valstis, kas uh, neko nav izdarījuši, nav šo likumdošanu pārņēmušas. Nu tā gan viss nav. Un ja mēs runājam par vīdi un ekoloģiju, enerģiju un par uh, ārējo izmaksu internalizāciju. Nu, protams, ka dzelzceļa transports bieži vien maksā ļoti augstu cenu un uh, transporta lietotāji protams, arī vēlas maksāt zemāku cenu. Tādēļ arī ir transporta veidi, kas ir konkurētspējīgāki un tādi, kas ir mazāk konkurētspējīgi. Lūdzu, jums vārds. Paldies, esmu uh, pilsonis no Vācijas. Uh, mans uzvārds ir Šūberts. Es gribēju runāt par autonomo braukšanu. Uh, kādā veidā tad būs uh, arī. Uh, 68. gada ANO konvencija jāpielāgo un kā arī likumdošana tam visam būs jāpielāgo. Ja runājam par autonomo braukšanu, eh, tad, protams, būs jādomā arī par saziņu starp tehniku un eh, cilvēkiem, vai par to jūs arī esat domājuši un eh, arī tam atvēlēšu konkrētu laiks brīdi. Paldies, priekšsādātais kundze. Paldies. Jā, divi apjomīgi jautājumi. Viens par sociālo dēmpingu Un pirms dot vārdu saviem kolēģiem, gribēju pateikt, mēs šajā komitejā esam vienis prātis, ka e, tā ir Eiropas integrācijas inde, bet mums ir jāsaprot, kā pret to cīnīties, kā atrast tam pretindi. Vai uh, mēs uh, kaut kādu jaunu uh, līkumdošanu mēģināsim pieņemt runājot arī par minimālo algu un par uh, darba ņēmēju drošību, vai mēs varam kaut ko izdarīt lietas labā. Parlaments varētu doties šajā virzienā, bet uh, Eh, ir jau arī padome, eh, kurā ir valstu un valdību vadītāji, un viņi nevienmēr ar mums ir vienas prāts, un mums eh, citreiz, nu, ir grūti viņus pārliecināt par savu viedokļu pareizību. Un ja mēs runājam par sociālo dempingu, transporta komitejā mums patīk, jā, šīs pakotnes ir mobilitātes pakotne, dzelzceļa pakotne un mobilitātes pakotne būs viens no lielākajiem pārbaudījumiem. Uh, un ir patiešām jāparūpēs, lai mobilitāte tiktu īstenota, un ir arī jā. Uh, Uh, jāceļo ar uh, pa dzelzceļu vairāk. Es zinu, ļoti daudziem patīk arī tagad uh, ceļot ar lētajām, lētajām aviolīnijām. Nesaukšu konkrēts nosaukums, arī visas tās neievaro noteikums, bet jāizvēlas biežāk vilcieni, jo tas ir arī draudzīgāk videi. Un, protams, tur ir arī daudz darba vietu. Jūs uzdevāt jautājumu arī par konkurētspēju, par eh, fiskālo konkurētspēju un arī ārējām izmaksām. Nu, nav jau normāli, ka ir sektori, kam nāks maksāt vairāk, piemēram, tādi kā dzelzceļš un atkal, piemēram, uh, ir sektori tādi kā automašīnu sektors, eh, šoseis, tur atkal kravu pārvadīšana ir lētāk, bet ir arī šīs eiro viņietes eh, projekts. Es te nerunāju par nodevām vai nodokļiem, lai jūs jau nenobiedēt. Nē, es varu pieminēt tikai eiro viņietu. Un ja runājam par autonomajām automašīnām. Jūs vaicājāt, kā, kāda te būs sadarbspēja un uh, Protams, mašīna var jūs arī brīdināt un pateikt, uz tā un tā ceļa ir bijis satiksmes negadījums. Tas jau ir spēkā, tas notiek. Un uh, Ertukungs arī runāja par šīm pusautomātiskajām mašīnām, uh, ka varbūt sāks laist tirgu 2020. gadā. Jūs esat, piemēram, sastrēgumā un jums nav tur jāstūrē. Mašīna visu mašīnu manevrē pati, apstājas, kad vajag un brauc, kad vajag. Un, protams, ja mēs neatrisinām neatrisināsim datu jautājumu, tas būs ļoti problemātiski. Autonoma automašīna nevar braukt pa auto maģistrāli eh, ja tā piemēram nezina, ka tagad būs zaļā gaisma. Tādēļ ir jābūt arī šai savienojamībai. Paldies, un tagad dod vārdu Vanda Kampa kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja mēs runājam par sociālo dēmpingu, ir jābūt patiešām piesardzīgiem. Pa, bieži vien ir tāda tendence darba eh, apstākļus, eh, kas varbūt dalību valstīm nepārāk patīk, eh, savukārt par sociālo dēmpingu, un tas ir pārspīlēti. Uh, Vienotais tirgus 502 miljoni cilvēku. Protams, liberalizācijai uh, līdzi nāk arī eh, sociālie jautājumi. To nevar ignorēt. Un Junkera kungs pēc komisāras Taisenas priekšlikuma piedāvāja varbūt izveidot tādu sociālo aģentūru, lai uh, domātu, kas tad notiek, uh, kā tiek ievēroti sociālie likumi darba apstākļu ieviešanā. Un es esmu, piemēram, no Nīderlandes, un tas, kas notiek Francijā, tas man rada visai lielu pārsteigumu. Darba apstākļi ir tādi visai strikti. Uh, KLM piloti streikoja un arī Air France bija problēmas. Un uh, jāsaka gan, ka Air France pilotiem bija ļoti stingri darba noteikumi un KLM tie tomēr bija krietni mīkstāki. Bet es gribēju pateikt, ka īstenībā Eiropā ir viena no labākajiem darba apstākļiem un noteikumiem pasaulē. Paskatieties, kas notiek ASV, cik tur ir liela nabadzība. Protams, es nemēģināšu šo problēmu tagad uh, uh, notušēt un pieminot mobilitātes pakotni. Protams, mums tad atkal nāksies no jauna runāt par uh, darba noteikumiem, bet Francijā tiem jākļūst fleksiblākiem, jeb elastīgākiem. Paldies! Monsieur Dalunde, c'est à vous.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 Uh, piemēram, drošības jomā tiek uzskatīts, ka šīs autonomās automašīnas būs drošākas nekā cilvēku vadītās automašīnas. Cilvēks var būt, piemēram, alkohola reibumā vai vienkārši nogurs. Arī autonomā automašīna būs uh, tāda, kas patērēs mazāk resursus, tā būs vidē draudzīgāka. Uh, būs nepieciešams mazāk auto mašīnu, būs vieglāk arī atrast tā vietas un būs labāk uh, dzīves kvalitāte pilsētā, bet nu, tā, protams, nav pārnecēja, ir jāsamazina vispār automašīnu lietošanas apjoms. Taču tehnoloģija autonomijām uh, automašīnām būs gatava jau pirms izstrādātās likumdošanas, kas attieksies uz šīm, uh, šiem transporta līdzekļiem, piemēram, kad uh, mm, automašīnai būs jāizvēlas, lai izvairītos no dažādu cilvēku grupas, piemēram, gājiem un tam līdzīgi. Tur būs daudz jāsēdē pie likumdošanas. Kārkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es labprāt vēlētos atbildēt uz jautājumu par vīnes vienošanos. 68. Eh, gadā. Jāsaka, ka īsnībā to vajadzēja pārskatīt jau ļoti sen. Tur ir teikts, ka šoferiem katrā ziņā ir jābūt spējīgiem tik galā ar automašīnu, bet mums ir tagad dažādas sistēmas, piemēram, ABS, PMS, kas ieslēdz bremžu sistēmu vai, uh, piemēram, arī uh, novērš mašīnas slīdēšanu. Un uh, jāsaka, ka tagad es pie, pieprasu arī multibremzēšanas sistēmas, ka, piemēram, mašīna var atpazīt eh, kājām gājēju vai uh, riteņbraucēju, uh, un uh, ka mašīna bremzē uh, tādos uh, riska brīžos automātiski. Protams, pie tā ir jāstrādā. Un mums ir jāparūpējas par šādām asistēšanas sistēmām, kas varētu uh, garantēt autonomu braukšanu drošākā veidā. Uh, Ja mēs runājam par tādām netehniskiem, netehniskām ierīcēm mašīnā, nu tam nav jābūt par pašmērķi, un ja es domāju par autonomo braukšanu, nu, kad, piemēram, jūs kaut ko parādāt riteņbraucējiem ar, ar rokas kustību vai ar skatienu, eh, bet nav šādas tiešas humānas saziņas, ja tā varētu teikt, nu jā, tad ir jādomā par saziņas um, sistēmām, par labākām uh, sistēmām, tehnoloģijām ir jābūt uh, tam visam atbilstošām un politiķiem jāpiedāvā risinājumi. Paldies! Paldies, Kārkungs! Mm -hmm. Un tūlīt pat mēs dosim vārdu otram mūsu viesim. Takan kungs, jūs vadāt tūkusats par mobilitāšu fabriku. Vai jūs varētu lūdzu mums paskaidrot, kas tas īsti ir? Un pie kā jūs strādājat, nākotnes mobilitāte, jūsuprāt, kādai tā būtu jābūt, un tad pēc jūsu uzstāšanās vārds būs pilsoņiem. Lūdzu, tagad jūs desmit minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundz, dāmas un kungi. Liels paldies par to, ka esat ieradušies uz šo uzklausīšanu. Es nevedu mobilētas fabriku, bet es paskaidrošu, kas tas ir. Es šodien gribētu paskaidrot, kāds ir mans personīgais skatījums. Un nevis uz to, kādai būtu jābūt mobilitātes nākotnē, bet kādai tai vai, kā tā varētu būt. Um, Protams, urbanās mobilitātes nākotne ir velosipēds, bet es par to nerunāšu. Es runāšu par tām tendencēm, ko mēs analizējam jau vairākus gadus un kas tagad jau pātrinās. Te galvenie vārdi ir uh, paudze, koplietošanas ekonomika, protams, arī šī uh, konektivitāte, dati. Uh, un arī pārāvumi. Pirmais atslēgvārds - paudze. Mēs redzam, ka pēdējo gadu laikā notiek visai liela attīstība, it sevišķi jau jauniešu vidū. Šī jaunā paudze uh, uzvedas pilnīgi citādāk nekā uh, mēs to darījām savu laiku. Un tagad. Uh, Ko mēs redzam? Piemēram, kad ir aptaujas, vai tā būtu Japāna, ASV, Eiropas Savienība. Katreiz, kad jautājam cilvēkiem, no kādām personīgām lietām jūs vēlētos at, uh, nevēlētos atbrīvoties, galvenokārt cilvēki atbild, ka tas ir viedais telefons, automašīna, dators. Nevienmēr tas tā ir ar vecāku gadagājumu cilvēkiem. Piemēram, ja runājam par braukšanas tiesībām. Nākamais slaids. Tātad, piemēram, kādā vecumā Briselē tiek likt tiesības, lai saņemtu braukšanas tiesības, autovadītāja tiesības. Mēs redzam, ka šis vecums uh, palielinās. Uh, cilvēkiem nav nepieciešams ar 18 gadu, kad viņiem paliek 18 gadu, uzreiz braukt ar uh, automašīnu. Tātad paudze ir atslēga vārds un tālāk uh, koplietošana. Mēs varam koplietot pilnīgi visu. About... Un tātad mēs runājam par Eh, blāblā eh, kāri, piemēram, par koplietošanas automašīnām. Un tas tiešām ir neticami, jo ir šis uzticības koncepts. Tātad uh, eh, ir šīs metodes, kas norāda, ka cilvēku uzticas uh, blablāk ar lietotājiem nekā, piemēram, kolēģiem vai Facebook kontaktiem. Uh, Tas nozīmē, ka šajā sistēmā cilvēki tiešām ir gatavi sēsties kāda cilvēka mašīnā, nemaz nezinot, ar kādu cilvēku viņam ir darīšana, bet viņi vienkārši to darīja uzticas blablā kār. Blablā automašīnas platformai, un tad mēs redzam, ka tiek ļoti daudz investēts šajās koplietošanas automašīnu sistēmās, te mēs redzam uh, uh Google un Waze, kas arī investē un veido savas aplikācijas. Arī Facebooks attīstās šai virzienā. Jau gadu viņi strādā šai virzienā. Tad cik tālu mēs varam iet ar uh, šīm uh, automašīnu koplietošanas platformām, kā tas arī konkurē ar tradicionāliem transportiem, SNCB, Beļģu? Uh, dzelzceļš nedomāja, kā viņus tas varēs ietekmēt, to, piemēram, blablākā un tam līdzīgi. Un te mēs redzam šo attīstību. Tagad jau ir trešā automašīnu koplietošanas sistēma. Šī koplietošana jau ir pastāvējusi gadiem ilgi, bet tad parādījās šīs pirmās platformas Vācijā, Beļģijā, Un tagad ir 3.0 automašīnu koplietošanas platformas. Un šeit Briselē lielākā daļa no jums uh, lieto automašīnu šeit Briselē gada laikā. Esam kļuvuši pār Eiropas uh, uh, automašīnu koplietošanas galvaspilsētu, varbūt pat pasaules galvaspilsētu, jo viss šīs platformas uzsāk savu darbu šeit Briselē. Uh, Arī tātad cilvēki var uh, koplietot savus personīgās automašīnas, nedēļas nogalēs atrodams simtiem automašīnas, ko uh, arī jums var aizdot privātpersonas. Bet ir daudz arī dažādas koplietošanas infrastruktūras, piemēram, garos distanču autobusi. Tas attīstās Eiropā arī pateicoties uh, liberalizācijai, kas ir Francijā un Vācijā īpaši novērojami. Uh, Tagad uz lielceļiem ir uh, automašīnas, smagais kravas automašīnas un arī uh, koplietotie autobusi. Tas ir tiešām ļoti interesants novērojums. Tas ir noticis pēdējo, pēdējā gada laikā galvenokārt ar uh, šo. Um, kompāniju, kas to visu ir uzsācis gadu atpakaļ, tālāk B-Park. Un eh, šeit tiek palīdzēts privātpersonām arī eh, koplietot infrastruktūras, lai būtu vieglāk eh, atrast stāvvietas pilsētā. Tālāk, trešais atslēgu vārds ir šis pārāvums. Tas arī pātrinās, kā jūs zinat, varbūt esat dzirdējuši par GAFA Iepriekšējais runātājs nezināja, kas tas ir. Tātad Google, Apple, Facebook un Amazon. Mm, šīs nav, protams, Eiropas kompānijas, tas ir žēl. Varbūt jūs zinat, kas ir NATO. No one? You know them. Vai kāds zina, kas tas ir? Netflix, Airbnb, Uber un Tesla. Šīs kompānijas aug daudz ātrāk nekā GAFA uzņēmumi, jo viņi izņē, izmanto GAFAS uh, uzņēmumus kā platformas, lai paši attīstītos. Un tas ir interesanti, kas ir tas, ka Dānija, piemēram, izveidoja pirmo digitālo vēstnieku. Mums ar viņiem ir tātad. Tā jāstrādā, bet arī jācīnās, jo viņi pilnībā maina ne tikai transporta nozari, citas arī nozars, bet arī transporta nozari tālāk. Ir bijuši daudz diskusijas par Uberu. Um, but uh, the thing is, uh, maybe it's good to have disruptor. Varbūt ir labāk, ja ir šie šie disruptors. Taču mēs redzam, ka, jā, institūcijas pie tā strādā, bet uh, lietas neattīstās pārāk ātri, kas notika nedēļas nogalē. Briselē vajadzēja slēgt vieduktu. Šo nedēļas nogul, nogalē operatori varēja atrast la, jauns risinājums, atrast, piemēram, koplietošanas uh, autobusu un tam līdzīgi. Līdz ar to šie pārāvumi ir ļoti svarīgi, lai attīstītos, bet, nu, protams, šie pārāvumi notiek lokāli ar globālu pieeju. Un ceturtais par savienojumību. Tas arī ļoti svarīgi ir šī paudze, ir koplietošanas ekonomika, ir šie pārāvumi, un tad ir jābūt šai savienojamībai, un tas var būt jebkas Eh, vai tās būtu automašīna koplietošana vai dinamiskā eh, scenas un tam līdzīgi, ko mēs redzam. Šī, ak, šī eh, operatori, kas ir tik labi savienoti, pārsvarā nav eiropieši. Waze lieto miljārdus, viņi ir daļa no Google uzņēmuma. Nav neviena Eiropas uzņēmuma, kur būtu tik daudz lietotāju. Un tas ir tas, uh, kā es pārvietojos vakardien. Tas ir Google Map uh, atspoguļojums. Varbūt precīzi jūs nezināt, bet Google zina visu par manu dzīvi. Un Google zina, ka vakardien es biju Heizelī, pēc tam es devos iedzert ar draugiem un uh, tad 2,5 km uzbrauc ar velosipēdu. Been... Un tad vēl, kā jau es sacīju, tātad šī automatizācija, automation. tas ir tas, kas integrē pilnīgi visu. Uh, sistēmas, ko nevedīs valsts iestādes, bet privātie partneri, jo te nav runa vairs par uh, automašīnu, bet par viedo telefonu. Jums ir tikai, uh, šeit ir Teslas gadījums, kur jums ir tikai uh, jāinstalē jaunā datorprogramma, un tad būs uh, Nākamā mēnesī ASV Fēniksā arī pirmais šis uh, automatizēto transporta līdzekļu izmantošanas tests, bet noejam nu uz priekšu tiešām ļoti ātri. Un visbeidzot, par jauno ekosistēmu. Ir šeit kaut kas, kas te trūkstās, ir valsts iestādes. Valsts iestādes vairs nav šai sistēmā. Uh, ir autoražotāji, koplietošanas platformas, um, ir lielās informācija tehnoloģija kompānijas, Google, Apple, Microsoft, bet nav valsts iestāžu. Un to vajadzētu paturēt prātā. Tālāk vēl var, vai es varu pateikt dažus vārdus arī par uh, Eh, šo mobilitātes fabriku, kas eh, sāku savu darbu Francijā. Mūs atbalsta vidas aģentūra, ADEM, un ideja ir palīdzēt Eiropas uh, startupiem, jaunu uzņēmumiem kļūt par lieliem uzņēmumiem ar atvērtu ekosistēmu. Ja šie ir jauni uzņēmumi, tad, prot, ideja ir strādāt ar citiem uzņēmumiem Vācijā un apvienotā karalistē citviet. Kāda problēma ar jaunu uzņēmumiem? Viņiem tik, ne tikai nepieciešams finansējums, bet arī politiskais atbalsts, innovatīvs regulējums un tam līdzīgi, bet naudu vien nepietiek. Paldies, lai jums jauk pēcpusdienu. Euh. Lielas paldies par šo prezentāciju. Un tāda satraucoša prezentācija, bet arī tā parāda to, kā tehnoloģiskā revolūcija ietekmē mūsu ekonomiku. Mēs runājam par šo pārāvumu, par šo ekonomisko pārāvumu, vai tas nozīmē sadarbības ekonomiku, vai Uberis ir sadarbības ekonomika. Es personīgi tā nedomāju, un tā es to tā saku kā deputāte, nevis kā priekšsēdētāji un ir jādefinē, kas ir eh, sadarbības eh, ekonomika. Tas ir arī juridisks jautājums, un šī jaunā ekonomika eh, liek uzdot īstus jautājumus, kas attiec uz izaicinājumiem. Tika pieminēts klimata izaicinājums, bet ir arī sociālais izaicinājums, un arī nu pat izskanēja jautājums arī par s, um, sociālo dempingu. Un, nu, Valo Allonas kundze uh, ļoti labi pārzina šos jautājumus, viņai arī došu vārdu. Viņa arī ļoti labi pārzina šīs tēmas. Lūdzu, paldies priekšsēdētājiem. Nu, varbūt būs iespējams arī nedaudz izlīdzināt dažādās pozīcijas eiro deputātu uh, vidū par uh, šo sociālo dempingu. Kad mēs raugāmies uz transporta jomu, divi tādi uh, politiskās kristalizācijas jautājumi ir sociālais un vidas jautājums. Un runājot par sociālo jautājumu. Uh, Jā, ir eh, tādas politikas eh, pozīcijas nostādnes, kas ir atšķirīgas, un nu, ar tām būs jānodarbojas nodarbinātības komitejā un arī eh, transporta komitejā, jo es nepievienojos Vande Kampa kunga viedoklim, proti, ka darba ņēmēju tiesības Francijā ir stingras. Es domāju, ka mm, tieši ir jāparūpējas par to, lai tiktu aizstāvēti darba ņēmēji Eiropā kopumā, lai viņiem šī aizsardzība tiktu nodrošināta, un to sagaida arī iedzīvotāji, ne tikai liberalizāciju. Tas ir tāds politisks viedoklis, tā ir, bet tas ir ļoti svarīgi. Nu, man vēl tāds pakotnē ir arī uh, sociālie elementi, kuriem jāpievēršas, e, tāpat ir arī citi dokumenti, un nu, es varbūt tā ļoti tehniski izsakos, bet uh, šobrīd tiek pārskatāta no norīkoto darbinieku direktīva. Uh, Un tur mēs nevaram uzskatīt, ka transporta sektors tiek izdalīts atsevišķi un ka e, šī, šajā nozarē dar, strādājošiem nebūtu tādas pašas garantijas kā citiem. Tātad e, parlaments šajos jautājumos nav viendabīgs, ir e, dažādas politiskās grupas ar dažādiem viedokļiem, kas tad arī parādās. Lielas paldies! Nesmu aizmirsusi ne Teličkas kungu, ne Krāmerkungu, bet eh, arī eh, paši viesi vēlas izteikties, pilsoņi vēlas izteikties. Lūdzu, vārds jums. Paldies! Un eh, lūdzu ievērojiet runas laiku. Es esmu students Parīzē, un mans jautājums attiecas uz datiem. Mobiltāte ietekmē ekonomisko situāciju un arī pilsoņu tiesības, un kāda tad ir uh, Eh, pārdomu situāciju attiecībā uz privātajām tiesībām, par šo privātumu, attiecībā uz to, kā mēs pārvietojamies, kur mēs dodamies no vienas vietas uz otru, un otrs jautājums par kiberdrošību. Daudz tiek runāts par autonomo automašīnu, bet kā tad būtu ar kiberuzbrukumiem, vai mūsu mobilitāte varētu būt ievainojama? Liels paldies, redzu vēl vienu roku paceltu. Lūdzu, ar kungs ar zaļo uh, tvīda žaketi. Paldies! Es vēlētos uh, uzdot jautājumu par mobilitāti pilsētās un arī sociālo vienlīdzību. Nesen ievēroju, ka Eiropā debates eh, vērstas uz sabiedriskā transporta bezmaksas raksturu, bet tas ne visās eh, valstīs, ne visur parādās. Kāds ir jūsu viedoklis attiecībā uz to, ka sabiedriskajam transportam būtu jābūt mm, bezmaksas un kādu nākotni jūs sagaidat šī jautājuma attīstībā? Priekšsēdētāji, liels paldies, no jums pa labi arī eh, jautājums. Jā, es vēlējos eh, atgriezties pie jautājuma par uh, Eh, to, ka sabiedriskajam transportam nevajadzētu piemērot maksu. Mm, eh, piemēram, vilciens ir ekoloģiskāks par eh, automašīnām. Minēšu argumentus. Ja mm, šis vilciens būtu bezmaksas, tad cilvēki varētu brīvi pārvietoties, visiem būtu pieeja, cilvēki mm, ir gana daudzi, kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Tāpat arī būtu lielāks akcents uz uh, Mm, sabiedriskā transporta lietošanu. 170% mm, palielinājums bija eh, vienā Francijas pilsētā, kura autobusi mm, eh, bija bez maksas. Eh, Tātad, ja bezmaksas eh, vilcieni tiktu ieviesti, tātad būtu vairāk turisma, mazāk mašīnu, vairāk cilvēku pilsētā un cilvēki vieglāk varētu pārvietoties Eiropas Savienībā. Kā tad to finansēt? Tas ir varbūt tāds galvenais jautājums. Minēšu Beļģijas piemērus, pats esmu no Beļģijas, un tur ar skaitļiem viss ir eh, visai vienkārši priekšsēdētāja aizrāda par runas laiku Jā, tā tad, ja SNCB šis dzelzceļš e, iegūst vienu miljārdu peļņu, tad, ja būtu bezmaksas transports, tad nebūtu jāmaksā par e, kasēm, par biļetēm un tā tālāk, tad uh, pusmiljārda ieguvums būtu, zinot, ka 4, mm, vairāk kā 4 miljārdi um, Beļģijas fin, uzņēmumu finansējuma iet tieši, lai, mm, um, lai finansētu uzņēmumu mm, automašīnas, bet nu, tas vairāk ir jautājums par politiskajām ambīcijām līdz ar to. Lielas paldies jums līdzās arī bija vēl viens cilvēks, kas vēlēs uzdot jautājumus. Paldies, es arī esmu students Parīzē un uh, arī par eh, sabiedriskā transporta bezmaksas raksturu un to, ka vajadzētu eh, vienādu maksas veidu Eiropā. Piemēram, ar vienu eh, transporta abonementu es varētu izmantot sabiedrisko transportu Parīzē, Berlīnē, Madridē. Uh, un būtu šie mm, vilcieni, autobusi, kas eh, ļautu man nonākt no vienas pilsētas otrā. Tā lūdzu vārds meitenēm. Labdien, es esmu studente Parīzē. Un, manuprāt, te ir eh, tāda bināra, eh, binārs raksturs parādās debatēm vai no autobusu vai dzelzceļš, bet Parīze attīstās arī uh, ūdens transports um, ne tikai preču pārvadājumiem, bet arī uh, šie um, mm, ūdens taksometri. Un uh, kāda ir situācija mm, attiecībā uz šo upju ūdens uh, transportu nākotnes pilsētās? Lūdzu, Jaunkundzei vārds. Runāšu nīderlandiešu valodā, man tas būs vienkāršāk. Es pati studēju Parīzē. Prezentācija par blablākār un uh, citiem uh, koplietošanas transportiem man patiešām ieinteresēja, bet Gribēju pavaicāt, vai ir arī nu, kaut kādi fiziski uzlabojumi, lai varētu parūpēties, ka jūs ar šo šoferi varat satikties tādā drošā vietā, vai arī kādas, kādi fiziski pasākumi, kas to visu padarītu vienkāršāku. Paldies! Sibuku! Lielas paldies! Jaunais cilvēks Rozā Džemperī lūdzu. Labdien, mani sauc um, Sebastians. Izteikšos īsi. Ņemot vērā to, ka transports spēlē uh, svarīgu lomu Eiropas uh, vēsturē, man ir jautājums par to, kad mums būs uh, ambicioza politika attiecībā uz dzelzceļu, kas eh, savienotu šīs dažādās sistēmas Eiropā. Tāpat jautājums par eh, ievainojamām cilvēku grupām. Tā tad ir nevienlīdzība mobilitātes jomā, ir dažādi veidi, kā piedalīties, izmantojot šīs eh, koplietošanas platformas. Uh, Eh, bet tur ir jāmaksā zināma naudas eh, summa. Eh, Tātad katreiz ir nepieciešama nauda, bet kā mēs attiecamies pret cilvēkiem, kur ir tādā izslēgtībā un kuri atrodas nestabilā situācijā priekšā. Tātad daudz jautājumu, jautājums par datiem. Uh, Un tas atkal saistās ar kiberdrošību, tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo, ja nākotnes autonomā mašīna cieši no hakeru uzbrukuma, tad situācija ir ļoti nepatīkama. Tāpēc uh, ir, jā, ir šī Eiropas kiberdrošības organizācija, šīs koncepts tādā par uh, šo transportu un salīdzinājumiem investīcijās, kad uh, Un jūs teicāt, ir šis uzņēmuma auto, nu es nezinu konkrēto situāciju Beļģijā, bet šīs bezmaksas transports varētu būt ļoti liederīgs attiecībā uz šiem neaizsargātajām grupām cilvēku, jo ir, eh, par to mēs runājam citā, citā kontekstā, piemēram, kad eh, cilvēki nevar samaksāt eh, par apkuri, samaksāt rēķinus, un tagad ir arī mobilitāte šāda kategorija, kas pieauga Eiropā, Francijā. 8 miljoni cilvēku atrodas šādā mobilitātes um, Um, nestabilā situācijā. Tie ir cilvēki, kuriem nav piekļuvis transportam. Viņi atrodas tādās teritorijās, kur nav šādu maršrutu, neiet līnijas caur šo teritoriju, vai viņiem nav naudas, par ko samaksāt. Un tātad cilvēks tiek um, nogries no pasaules, un tas ir ļoti bīstami, jo te ir rodas plaisa. Uh, Nav runa tikai par teritoriālajām plaisām, bet arī sociālo plaisu, līdzīgi kā varbūt arī digitālā plaisa. Visi runā par autonomu automašīnu. Varbūt eh, nākotnē tā veidos eh, reālas plaisas, ir plaisas starp eh, šo, mm, šiem savienotajiem pilsētu jauniešiem un tiem, kas dzīvo attālākos reģionos. Un tad, tad tiešām ir uh, Mm, reāli jautājumi, kas uh, rodās, un es uz visiem jautājumiem nē atbildēšu, es jau pati sev nevaru arī liekt runāt, bet, nu, lai atbild arī kolēģi Vandekampa kungs. Uh, dank u zeer. Ik wil graag op vijf uh, eh, punten. Paldies! Es runāšu par vairākiem punktiem. Pirmām kārtām par privātuma aizsardzību. Uzskatu, ka Eiropas Savienība īstenībā ir pelnījusi komplimentus. Uh, lai mēs esam patiešām pēc eh, garām diskusijām pieņēmuši arī privātuma aizsardzības uh, regulu. Es uzskatu, ka tā ir laba un piekrītu arī Kakūna kungam, ja pareizi izrunāju viņu uzvārdu. Tehnoloģiskā uh, attīstība norisinās tik ātri, ka privātuma aizsardzības noteikumi citreiz uh, netiek tai līdzi. Un ja mēs runājam, piemēram, par Google Mēs paši arī ļoti daudz informācijas publicējam Google un pēc tam, piemēram, paši brīnāmies, cik daudz viņi par mums zina. Un jūs pats teicāt, viņi pat fiksē, cik kilometrus esat pa Brīseli nobrauc ar riteni. Jā, protams, viņiem nevajag zināt to visu, tas ir jāierobežo. Otrakārt, sabiedriskais transports, es varētu pieminēt prezidentu Makronu, viņš šeit būs atbildīgais. Uh, Eiropas eh, Savienībai nevajag eh, subsidēt eh, sabiedrisko transportu, panākt, lai tas būtu bez maksas. Es zinu, ka Parīzes mērs ir ļoti moderna, progresīva sieviete, un šeit, protams, ir jāievaro subsidaritātes princips, un tas pats attiec arī uz maniem tautiešiem. Uh, meitene teica, ka viņa vēlētos, piemēram, izmantot šīs koplietošanas transports kā tā drošā veidā, arī, piemēram, ja viņai naktī nāks kaut kur doties vakarā. Un arī par to, protams, būtu atbildīgas vietējās pašpārvaldes. Mums, kā Eiropas Savienībai, nevajag pārāk daudz iedzīvotājiem sasolīt, ja mēs to nevaram īstenot. Interrail ir ārkārtīgi interesants projekts. Eh, nu, eh, Nīderlandē par to tiek daudz šķēpu lausts. Un mūsu priekšsēdētājs Manfreds Vēbers arī teica, ka būtu ļoti jauki, ja katrs 18-gadīgs jaunietis kādu mēnesi vai divas nedēļas varētu Eiropā pārvietoties pa brīvu. Tas viss no mans puses. Paldies! Paldies Vim! Tēličkas kungs, lūdzu! Paldies! Runāsim skaidru valodu. Es uh, nedomāju, ka šajā parlamentā būtu kaut viena grupa, kas neaizstāvētu strādniekus un viņu sociālās tiesības. Ja mēs runājam par konkrētiem transporta veidiem, jā ir, protams, indivīdi, uzņēmumi, kas likumdošanu mēģina apiet vai izmantot ļaunprātīgi. Ja runājam par sociālo dēmpingu, īstenībā tas ir uh, līdzās nostādāms protekcionismam. Vienotais tirgus ir fragmentēts, dalība valstis ievieš individuālus pasākumus, kas patiešām nelabelīgi ietekmē gan vienoto tirgu, gan patērētāju ērtības. Uh, Tas bija pirmām kārtām. Otrām kārtām eh, bezmaksas sabiedriskais transports. Ja kāda valsts to vēlas darīt, ļoti labi, bet bezmaksas sabiedriskais transports. Nu, vai jūs, eh, jums atvēlk nodokļu veidā šo maksu, vai jums ir, piemēram, valsts deficīts vai kas cits? Bezmaksas sabiedriskais transports vienkārši nav nu, neeksistē. Protams, jādomā par videi draudzīgākiem transporta veidiem un vajadzētu parūpēties, lai, piemēram, dzelzceļš arī būtu patērētiem draudzīgāks arī izmaksu ziņā. Visu beidzot tik daudz runājam par vīdi, sociāliem jautājumiem, transporta veidiem un būtu arī godīgi pieminēt aviācijas stratēģijas ziņojumā, eh, kur autors es esmu, arī es liku priekšā tādu savienojamības indeksu, eh, kas eh, varētu ļaut aprēķināt to, cik ērti ir izmantojams transports Eiropā mūsu patērētājiem, uzņēmējiem, un lai šis savienojumības indeks patiešām kļūtu par realitāti. Paldies, tagad vienu minūtu Krāmerkungam. Jā, mēs runājam par šīm programmatūrām. Uh, Protams, Eiropā ir jābūt arī pārbaudas metodēm, un bija valstis, eh, kas pēc dīzeļa skandāla redzēja, ka eh, kontrolēm ir jābūt efektīvākām. Un, ja mēs runājam par sociālo dēmpingu, ja kāds uh, rumāns šoferis braukā mēnešiem ilgi pa Eiropu, viņam pēc tam ir jānakšņo mašīnas kabīnē un viņš saņem niecīgu algu, tā ir modernā verdzība. Un viņam tad vajadzētu arī baudīt labākus sociālos apstākļus ja runājam par bezmaksas transportu, nu, tāda nav. Vienkārši ir jāuzdod jautājums, kurš tad gal galā maksās. Ja, piemēram, skolnieki, studenti varētu pārvietoties bez maksas, tas būtu labi, bet nu nebūs jau tā, ka neviens par to nemaksās. Es esmu no Vācijas, un ja par dīzeļu subsīdijām ir jāmaksā katram 18 centi, īstenībā ar šo naudu mēs varētu finansēt skolniekiem un studentiem bezmaksas sabiedrisko transportu. Protams, ir jāievēro arī subsidija solidaritāti, ir jābūt arī godīgai konkurēt spējai, godīgai konkurencei, runājot par atšķirīgiem transporta veidiem. Ir jāatbalsta sabiedriskais transports, dzelzceļš, bet Eiropā kas te notiek? Te tiek atbalstītas automašīnas, un tas ir aplami. Paldies! Paldies, Krāmera kungs! Monsieur Koch, pardon. Ja, vielen Dank. Kocha kungs. Der Hinweis, ich sag's mal mit, mit meinen Worten, eine. Paldies no Parīzes mēs te dzirdējām priekšlikumu, ka varētu tādu vienotu Eiropas biļeti izmantot, ko varētu izmantot vairākās pilsētās. Un pirms dažiem gadiem mēs arī uzsākām iniciatīvu par informatīvu tādu kā uh, saiti, kur varētu iepazīties reālā laikā ar transporta grafikiem, un jūs, piemēram, varat izmantot vienu to pašu biļeti, lai brauktu ar taksi līdz stācijai, pēc tam ar vilcienu un tālāk arī ar autobusu. Un mēs esam arī uh, piedraudējuši uzņēmumiem, ka ja līdz 2020. gadam nekas nenotiks, tad mēs pieņemsim jaunu likumdošanu. Jāsaka, reģionos un valstīs varbūt kaut kas jau ir sakustējies, bet visā Eiropā pāri robežām situācija nav tik saulaina. Paldies! Vēl būs pēdējā jautājuma kārta un. Uh, bija arī jautājumi sociālajos tīklos, un mēs gribam, lai arī eksperti varētu atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Jūs varētu tad mums visu to komentēt. Lūdzu, kungs. Es atvainojos, ka izsakos otrreiz, bet uzklausot atbildes, īstenībā man nav izvēles. Jūs atkal uh, vainojāt šeit valstis, bet, piemēram, Francija un Vācija vēlas, lai uh, gan uh, um, tālbraucie šofēri, kas. Um, uh, brauc uh, cauri gan Francijai, gan uh, Vācijai tiktu atalgot pēc vienots līkmes, tad uh, komisija te atkal ceļ iebildums. Tas nav pieņemami. Protams, Eiropā ir pārvietošanās brīvība un ne nelieciet eh, visu vainu uz valstu eh, pleciem. Ja runājam par bezmaksas transportu, es negribu to tā saukt. Es gribu runāt par sociālajām cenām, sociālajiem tarifiem. Un, ja mēs runājam par studentiem, būtu jauki, ja studenti varētu par velti izmantot sabiedriskos pakalpojumus, sabiedrisko transportu. Uh, jo uh, studenti ir viena no grupām, kas ļoti bieži izmanto tieši sabiedrisko transportu, drīzāk nekā uh, paši savu uh, personīgo automašīnu. Un Un tagad tiek runāts arī par uh, subordinācijas trūkumu, ir arī daudz pašnodarbināto, nav tādu labu sociālo noteikumu un. Uh, uh, ja runājam arī par šo digitālo tautsaimniecību, vajadzētu būt solidāriem, um, uh, runājot par panākumiem, nevis par uh, tādiem bēdīgiem scenārijiem. Tagad nākamais runātājs lūdzu ar zaļu šalli. Paldies, es esmu Alfons, arī students no Parīzes. Šeit tika Tika daudz runāts par sabiedrisko transportu, un es gribēju pieminēt arī uh, piesārņojumu, jo ļoti daudzi eh, autobusi, sabiedriskie autobusi ir ārkārtīgi piesārņojuši, un, piemēram, Londonā tur ir uh, tā sauktais uh, sastrēguma nodoklis, un uh, tāds ir Parīzē kopš 2016. gada, to ievies mēre. Uh, Idalgo, un Vācijā dažās um, pilsētās ir līdzīgas iniciatīvas attiecībā uz um, noteiktiem transporta veidiem, un varbūt, ka vajadzētu šeit ieviest tādu kopīgu Eiropas politiku, uh, nevis visu atstāt, piemēram, valstu vai pilsētu ziņā. Vienkārši sagatavot konkrētus kritērijus, uh, lai varētu izmantot vidēji draudzīgāku sabiedrisko transportu, jo daudz autobusi patiešām uh, nu, patērē daudz degvielas, eh, rada daudz izmešu, un es domāju, ka gal galā eh, visas valsts cīnās ar līdzīgām problēmām, un tāda kopīga Eiropas politika būtu labāka, labāks risinājums. Lūdzu, jums vārds. Jā. Jā, runājam par šīm koplietošanas platformām un koplietošanas eh, pakalpojumiem. Uh, un bezmaksas sabiedriskais transports. Tas arī ir uh, labs risinājums, bet uh, ir jādomā arī par patērētājiem, par pasažieriem. Uh, Jā, bezmaksas sabiedriskais transports, protams, ir nu, visai problemātisks jautājums. Mēs noteikti varētu par to runāt tādā plašākā kontekstā, piedāvāt kaut kādus bezmaksas risinājumus, bet arī a, a, konkrētām grupām a, turpināt. A, Uh, iekasēt no konkrētām sabiedrības grupām uh, maksu par sabiedriskā transporta lietošanu. Mēs negribam tādu postsociālismu vīziju, nu, kas uh, kādreiz piedāvā visu par velti un nevar visus tikai lamāt par kapitālistiem. Es atvainojos priekšsēdētāji, saka ļoti, ļoti īsi. Jā, par liberāliem priekšlikumiem, par uh, tirgu. Daudziem šķiet, ka ja būs pilnīga liberalizācija, nu tad uh, tā būs tāda kā, tas būs tāds kā burvi no viņas pieskāriens un tirgus visu atrisinās pats. Nē, nu mums ir jābūt arī lielākai saskaņotībai un solidaritātei. Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies! Ja mēs runājam par transportu, galvenokārt tiek runāts par tehnoloģijām, par finansējumu, bet nu, par tādu tīri organizatorisku jautājumu, par to, ka transports tiek izmantots, nu, lai nokļūtu no punkta A punktā B. Jādomā arī par sistēmas produktīvu, produktivitāti, par to, kas notiek, piemēram, Francijā, arī, ja mēs runājam par teritoriālo iedalījumu. Nu, kas tad tagad notiek? Cik, piemēram, transporta līdzekļi ir eh, pieejami tādā caurmēra pilsētā? Īstenībā mobilitāte ir jāuzlabo. Un ir arī, kā to labāk pateikt? Ir jādomā par tādu labāku arī šo ģeo organizāciju un labāku uh, pilsētu un uh, ciematu šo telpisko izmantošanu arī transporta organizācijas jomā. Paldies, jūs vairs negribat runāt, labi. Paldies, labdien! Man ir drīzāk tāds sociāls dabas jautājums. Tika runāts par bezmaksas uh, transportu vai nu no kādai grupai vai pilnīgi visiem bez izņēmuma un uh, presē mēs bieži vien uh, lasām diskusijas par seksuālo uzmākšanos uh, sabiedriskajā transportā, un uh, statistika ir vienkārši graujoša, ka no simts sievietēm desmit ir cietušas no šāda veida uzmākšanās. Un, ja, piemēram, naktī jums ir jāizvēlas doties uz mājām ap diviem naktī, tad sievietes drīzāk brauc mājās ar taksi, nevis sabiedrisko transportu, jo vienkārši nejūtas droši tajā. Kā tad cīnīties pret šo epidēmiju arī uh, Eiropas līmenī, jo man šķiet, ka tas ir jautājums, kas ir aktuāls nevien Francijā, bet gan visās Eiropas valstīs. Paldies! Paldies! Pēdējais jautājums lūdzu. Labdien! Es strādāju atentātu upuru organizācijā, un, ja mēs runājam par uh, transportu un uh, nelaimes gadījumiem, ja, piemēram, ir sabiedriskā transporta nelaimes gadījums, kas tad notiek, vai Eiropas Savienība varētu harmonizēt likumdošanu, lai attieksme pret uh, visiem upuriem būtu vienlīdzīga. Paldies! Un tagad lasīsim jautājums, kas ir arī uh, sociālajos tīklos. Paldies! Jā, ir daudz jautājumu. Mēs, protams, visus tagad nevaram nolasīt. Uh, sabiedriskais transports bija ļoti populārs jautājums. Uh, Kāds jaunietis raksta, es dzīvoju Parīzē, es varu izmantot autobusu, metro un arī riteni ar vienu braukšanas kartiņu, bet kādēļ? es nevaru izmantot citus transporta veidus uh, ar to pašu braukšanas kartiņu. Vēl viens jautājums par elektriskajiem automobīļiem, kad tie tiks ieviesti, un vēl viens jautājums angļu valodā, kad tad būs šī Eiropas uh, braukšanas kartiņa visa veida transporta veidiem, visa Eiropas kartiņa. Uh, Eh, ir, protams, eh, auto, ir eh, metro, ir divriteņi, bet, nu, jādomā arī par tādu labāku, unificētāku šo transportu veidu izmantošanu. Paldies! Jā, izskanēja daudz jautājumu. Jāsaka, ka mēs Eiropas līmenī nevaram regulēt pilnīgi visu, arī a, a, pilsētu transportu. Ja mēs runājam par urbāno politiku, par pilsētu politiku, Es esmu referente par urbāno mobilitāti Eiropā. Mēs nevaram dalību valstīm diktēt kaut kādus mērķus. Arī pilsētām nē. Tas nav iespējami, jo tas nav Eiropas Savienības eh, pārziņā. Un ir eh, tādi sektori, kur ir jāievēro eh, dalību valstu kompetences Nu, nevarētu jau tā būt, ka tādēļ, ka ir jāievēro subsidaritāte, mēs neko nedarām. Nē, mēs nospraužam aizvien vairāk mērķu. Runājot par uh, urbāno politiku, Eh, tas ir viens no mūsu galvenajiem mērķiem, un eh, arī transporta ministri pirms gada parakstīja vienošanos par to, lai riteņbraukšana būtu vienkāršāka pilsētās, lai būtu labāka infrastruktūra, vairāk eh, riteņbraucēju celiņu un tā tālāk. Ministri, transporta ministri parakstīja šādu vienošanos, un Krāmerkungs toreiz bija komitejas priekšsēdētājs. Un visi teica, ka jā, riteņiem ir jābūt labāk pārstāvētiem pilsētās vairāk riteņu, vairāk riteņbraucēju. Un tagad, nu, kur tad ir konkrētie priešlikumi? Tagad, nu, pilsētām, valstīm tie ir jāpiedāvā. Un komisija ir tā, kas izstrādā likumu iniciatīvas. Dažreiz eh, nu, komisija ir nedaudz arī tā jāsakrat un jāpamudina, lai viņi sāktu darboties. Jums tas ir jāsaprot, ja runājam par. Uh, Uh, piesārņojumu. Tas ir 21. gadsimta pārbaudījums. Tā ir galvenā mūsu laikmeta slimība. Dīzeļdegviela. 400 tūkstoši pār priekšlaicīgi nāvs gadījumu gada laikā tieši šī iemesla dēļ mums ir jārunā par eh, piesārņošanu, par uh, regulēšanu, bet ne jau tikai par tādiem maziem mērķīšiem. Ir jābūt arī vēlmei šai politiskajai gribai, lai katra dalība valsts eh, ievieš politiku cīņai pret uh, piesārņojumu. Un, jā, ir arī mobilitātes jautājumi. Es domāju, ka visi šie jautājumi tiks apspriesti un risināti. Bija arī jautājumi sociālajos tīklos un par teritoriāliem jautājumiem izskanēja vairāk jautājumu. Tie ir patiešām tādi apjomīgi jautājumi, bet ir, eh, nu, ne, nevienmēr. Ne eh, piedāvājums ir atbilstošs pieprasījumam. Jūs arī uzdevāt jautājumu par uzmākšanos sabiedriskajā transportā. Tas patiešām ir ļoti nopietns jautājums. Ir arī e, sieviešu tiesību komiteja, kas par to runā. Un mēs mēģināsim kopīgi risināt šos jautājumus un jāsaka, transporta komiteja vēlas, lai vairāk tiktu izmantot sabiedriskais transports un tā būtu šī uh, kopīgā mobilitāte un lai būtu mazāk automašīnī. Cevišķi ir cilvēki, kas vien paši dodas uz darbu automašīnām, un tas arī ir par traku. Tādēļ ir jābūt uh, harmonizācijai arī e-biļešu jomā. Uh, Mūsu eksperts uh, šajā jautājumā ir ieradies. Es uh, uzdošu viņam šos jautājumus, un vēl mēs pat nerunājām ne par ostām, ne par uh, jūru, ūdens transportu. Nu, tas arī ir vēl tāds milzīgs jautājumu lokus. Par to runāsim citreiz. Un tagad jums vārds. Thank you. I think most, most important challenges have been listed. Jā, paldies. Eh, izaicinājumi jau galvenie ir izskanējuši šajā pēcpusdienas debatē. Ļoti steidzami tie jārisina par datiem un privātumu. Tā ir milzu cīņa ne tikai transporta nozarē. Mm, protams, jācīnās privāta personā par savu privātumu, Bet jautāj, jautājums par datiem. Jāsaprot, ka šīm GAFA lieliem uzņēmumiem ir tik daudz datu, daudz vairāk nekā valsts operatoriem. Google zina precīzi, cik uh, cilvēku ir stācijās Briselē, Parīzē vai Mančesterā. Ja jums ir dati, tad jūs varat arī operē transporta sistēmas nākotnē daudz efektīvāk nekā tas notiek pašlaik. Tā ir galvenā cīņa. Tagad ir un tiešām mobilitātes karš, un tas tiešām ir karš. Iepriekš arī Eiropas Savienības likumdošanā Baltajās grāmatās tika teikts, jā, mums vajadzētu pārdomāt, kā tiek lietot privātā transporta līdzekļu cīņa. Tagad ir mainīsies. Protams, ir jāsamazina privāto automašīnu lietošana, taču ir jāspēj arī jo, reglamentēt. Jo, Uh, visu šos jaunos pakalpojumus, dažādas, piemēram, šis fleksibus un, un koplietošanas velosipēdu un tam līdzīgi Eiropas parlaments runāja divus gadus par interrailu jau jauniešiem. Fleksibus to visu ir īstenojis divu mēnešu laikā 99, par 99 eiro. Jūs varat apceļot visu Eiropu. Tas jau pastāv. Un notiek viss ļoti ātri. Varbūt arī mums vajadzētu pātrināt savu darbu. Ir uh, saiknes starp integrāciju un bezmaksas transportu. Es esmu pret bezmaksas transportu. Nekas nav bez maksas. Nav ne bezmaksas enerģija, ne transports. Uh, Beļģijā, piemēram, lielākā daļa darbinieku nemaksā par transportu. Viņiem ir biļets un viņi var braukt uz maksā. Uzņēmums maksā 80%, valsts 20%. Kāda rezultāta teritoriālā plānošana? Tā rezultātā cilvēki var dzīvot ārpus Briseles. Viņi var dzīvot 100 km no Briseles un viņi nemaksā neko par to, lai brauktu uz darbu. Protams, sociālā iekļaušana ir nepieciešama, ir jābūt sociālajām cenām, tas jātīst vairāk nekā tagad, taču bezmaksas transports nav nekāds risinājums, nekas nav bez maksas. Kas tomēr ir interesanti runājot pār um, biļēšu maksājumu integrāciju. Uh, Kas ir šī masu mobilitāte? Tas nozīmē, ka jums ir pakotne, piemēram, ka jūs maksājat mājās arī par internetu, televīziju un telefonu, piemēram, par 50 eiro, jums ir visi šie pakalpojumi. Un mobilitāte ir tas pats, uh, tas ir transporta Netflix varbūt 150-200 eiro mēnesī būs jums jāmaksā, bet jūs uh, varēsiet izmantot visus pakalpojumus. Jums tie nevienmēr ir vajadzīgi. Jūs varat, piemēram, desmit reizes mēnesī braukt ar vilcienu, vairāk kārt izmantot uh, automašīnu koplietošanu un tam līdzīgi. Šī integrācija. Attīstās ļoti strauji, ir jau paraugi Helsingos, Vīnē, kur uh, Eh, šādas lietas attīstās, un tā ir nākotne. Kas ir interesanti, jo jūs to arī minējāt, 13% no mūsu mājasēmniecību budžeta tiek atvēlēt transporta izdevumiem. No šiem 13% 95% tieši aiziet eh, automašīnai, automašīnu iegādēji, degvielai, uzturēšanai. Uh, Tātad, ja mēs varam izveidot šo māsu pakotni, ka kritiskā cilvēka māsa vairs neiegādās transporta līdzekļi, bet koplieto transporta līdzekļi, tad mēs varam ietaupīt ļoti daudz naudas un tad mēs varam attīstīt šo sociālo cenu politiku un nodrošināt sociālo iekļaušanu. Nu, lūk, lielāko daļu arī pateicu. Liels paldies! Dakenkungs arī par jūsu skaidrojumiem, gudēt tie Eiropas pilsoņi. Mēs jau esam par 15 minūtēm pārsnieguši savu atvēlēto debašu laiku. Turpināsim darbu. Nu, tagad jums ir izvēle. Vai nu jūs paliekat ar mums, vai arī jūs gribat šeit palikt, vai ne? Vous allez rester avec nous, mais nous allons reprendre Un tad mēs tagad sāksim īstu transporta komitejas darba uh, uh, sesiju. Tagad jūs nevarēsiet vairs uzdot jautājumus, nu piedodiet, bet tie būs tagad deputāti, kas runās, un mēs paskaidrosim, kāds notiks. Transporta komitejā ir tēmas, ir referenti. Mēs runāsim par sekojošu jautājumu. Tātad par jaunas liels noslodas transporta līdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņu monitoringu un ziņošanu. Pie, par katru šo uh, ziņojumu ir referents. Referents, kurš izstrādā ziņojumu tekstu. Šoreiz tas būs Nikolā Kaputo, un viņš paskaidros tad, uh, cik tālu viņš ir ticis darbā ar šo ziņojumu. Vārds referentam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un arī apsveicu jūs ar šo iniciatīvu. Tad nu regulas priekšlikums par uh, um, uh, šo monitoringu un ziņošanu attiecībā uz uh, CO2 emisiju un degvielu patēriņu jaunu liels noslodzes transporta līdzekļiem. Tātad tas viss atbilst Eiropas Savienības not noteiktajiem mērķiem. Un tad arī šeit ir vektorsistēma. Es personīgi uzskatu, ka te vēl ir daudz jādara. Jo īpaši, kas attiecas uz uh, degvielas patēriņu datu iekļaušanu un arī uh, reālās braukšanas emisijas uh, aprēķinu. Un tad tas arī viss ir jāizvērtē no ilgspējības un izmaksas viedokļa. Uh, Tas arī sniedz operatoriem informāciju, kas līdz šim nebija pieejama, bet informācija ļoti svarīga, lai varētu izvēlēties transporta līdzekli um, intensīvai izmantošanai. Nu, tā tad uh, ir svarīgi izlīdzsvarot uh, uh šo datu pieejamību Un uh, arī tad jāizvairās, protams, no negodīgas konkurences, no industriālās spiegošanas un no jūtīgās informācijas izplatīšanas. Līdz ar to es uzskatu, ka ir eh, svarīgi nošķirt jūtīgos datus eh, no komerciālajiem. Um, atbilstīgiem datiem, lai būtu līdzsvars starp caurskatāmību un korektu tirgus darbību. Jutīgos datus nevar izplatīt, ja mēs runājam piemēram par transporta līdzekļa reģistrācijas numuru, bet tirzniecība svarīgie dati nevar tikt izplatīti, tomēr tiem ir jābūt pieejamiem, ja to prasa mm, piemēram Eiropas aģentūras, vidas uh, aģentūra un citi. Šeit runa ir par uh, uh, numuriem, kas ir saistīti, piemēram, uh, ar transporta līdzekļu sastāvdaļām, riepām un tam līdzīgi. Nu, tātad šis nošķīrums ir paredzēts, lai uh, aizsargātos no konkurentiem, kā tas ir atrunāts arī 81. 82. pantā Eiropas Unības darbības līgumā. Tad kopumā es uzskatu, ka Tādēļ mēs varam izlīdzvarot visas intereses un varam arī tad šeit likt nākotnes politikas pamatus. Tad nu es sagaidu arī ieguldījumu no kolēģiem un diskutēsim par šo svarīgo mobilitātes pakotnes daļu. Liels jums paldies! Kaputo kungs, es redzu, ka pilsoņi dodas prom. Rapport, Nevis tādēļ, ka tas nebūtu interesanti, ko jūs sakāt, Kaputo kungs, bet pilsoņiem ir arī vēl citas darāmas lietas. Lai nu kā liels paldies par to, ka ieradāties. Uh, šis uh, dialogs bija pirmais šāda veidā. Um, um, dialogs, un tad iespējams, ka nākotnē organizēsim vēl citus. Tad, nu, paldies jums! Jūs veidojat tad jaunu šo pārejas pilsētu, nezinu, kā to precīzi nosaukt, nu, lai nu kā rītdienas pilsētā būs jārunā ne tikai par ēkām, bet par transportu. Nu, lūk, tas ir mans vēstījums, paldies un mm, lieliski ieradāties, varam jums aplaudēt. Et nous continuons avec le rapport de M. Caputo sur. Turpinām ar Kaputo kunga ziņojumu. Vārds mūsu līdz referentiem Virkinens kundze. Tagad jūs lūdzu. Yes, thank you, Madam Chair. Liels paldies priekšsēdētāji. Paldies arī Eiropas pilsoņiem par to, ka piedalījāties šajā seminārā. Te ir arī vairākas lietas no manas puses par šo atzinumu. Uh, Tad es uzskatu, ka piedāvātāja regula uh, mm, par liels noslēdz transporta līdzekļu, degvielas patēriņu, CO2 emisiju monitoringu, tas ir ļoti labi. Mēs jau runājam par dekarbonizāciju, mēs zinām, ka CO2 standarti uh, um, tātad pasažieru transporta līdzekļiem, tiem ir lielākā ietekmes dekarbonizācija transporta nozarē. Tagad arī ļoti svarīga, lai arī lielas noslodas transporta līdzekļi, um, lai uz tiem attiektos arī tad uh, šis monitorings. Un tad es atbalstu priekšlikumam mērķi izveidot tirgus caurskatāmību. Mm Mm, ļoti svarīgu ziņošanu un monitoringu, tas palielina Eiropas Savienībā tirgus caurskatāmību. Ļoti svarīgi ir arī tās, ka lielās noslodzes transporta līdzekļu operatori var konkurēt, identificēt arī, jo, nu, nu degvielas viedokļa efektīvākos transporta līdzekļus mm, standārti. Tie var ne tikai dekarbonizēt nozari, bet arī veicināt inovācijas un uh, veicināt arī degvielas tad pareizāk sakot, vidē draudzīgāk transporta līdzekļu izvēli. Emisiju samazinājumus var arī nodrošināt attīstot dažādus risinājumus izmantojot transporta līdzekļus ar lielāku masu un dimensijām, kas var vienā reizē pārvedāt lielāku kvantitāti, tas arī samazinās transporta izmaksas un samazinās CO2 emisijas. Tad, nu, deputāti no transporta komitejas, kas vairākus gadus apakaļ bija Somijā, jūs uh, arī izmēģinājāt mūsu ek alkohola transporta līdzekļus, kravas pārvedātājus un redzējāt, kā vienā reizē mēs varam pārvedāt ļoti lielas krāvas, jo mums ir ļoti gāri maršruti. Tālāk. Šī priekšlikuma mērķis ir apkopot tehnisko informāciju par CO2 emisijām un degvielas patēriņu, padarīt šos datus publiski pieejumus. Protams, tas viss ir ļoti svarīgi, taču jūtīga rakstura informācija, persondata aizsardzība, konkuren, konkurētspējai svarīga informācija, tā ir jāpasargā. Liels paldies referentam un tad arī sagaidu turpmāko sadarbību. Merci beaucoup, madame. Lielas paldies Virkunens kundzei. Piedrādus kungs, lūdzu. Budući da je emisija CO2 iz teških teretnih vozila. Lielas paldies. Tātad 25% no visām emisijām sarežo tieši lielās noslodzes transporta līdzekļi. Mm, tā ir jāspēj salīdzināt visas šīs emisijas un arī degvielas patēriņš. Atbilstīgi piedāvātāja regulas tekstam ir skaidrs, ka e, visām iesaistītajām pusēm ir mm, jāsniedz informācija un dati. Tie ir jāapkopo vienā datu bāzē, lai komisija to visu varētu izanalizēt. Uh, un arī ziņot par to. Līdz ar to es esmu par šo priekšlikumu, to atbalstu. Atbalstu arī referenta priekšlikumu, kas nosaka, kā Eiropas komisijai ir jāpieņem um, deleģētie akti un nevis īstenošanas akti, kā to saka daži uh, komitejām. Tad ir arī jāsamazina ro, uh, ierobežojumi uh, informācijas pieejamībā. Proti, pati informācija, kas automātiski netiek publicēta, tomēr to pēc lūguma var saņemt. Lūk, tas man bija sakāms, un liels paldies mūsu referentam Zīleskungs. Jā, sveiki, madam Čērs. Jā, liels paldies, priekšsēdētāji, esmu šeit. Man kā koordinatoram es jāizstāv uh, tieši Rovska kungs, kolēģis, kurš piedalās pašlaik itri koordinātoru sanāksmē šajā laikā. Uh, Viņu vadējus pateicos arī kā Pūto kungam par atzinuma projektu. Uh, Un tālāk būs Tašanovska teksts. Es uzskatu, ka komisijas priekšlikums ir jāuzlabo ņemot vērā zināmas bažas. Komisijas mērķis ir izveidot jaunu reģistrēšanas un uh, CO2 emisiju un degvielu pātēriņu sistēmu, liels noslodzes transporta līdzekļus. Tas nozīmēs papildus birokrātiju transporta līdzekļu ražotājiem, reģistrēšanas iestādēm, kas neatbalsta šo ideju. Es uzskatu, ka pienākums pulcēt delikātu, sensitīvus datus vainās Eiropas transporta līdzekļu ražotāju konkurētspēju tirgos ārpus Eiropas Savienības, pat ja referents mēģina ierobežot darbības jomu. Ražotāji no trešajām valstīm, kas arī konkurē konkurē ar Eiropas Savienības ražotēm ārpus Eiropas Savienības. Mm, Viņiem nav šādi pienākumi, līdz ar to viņi nepublicē savus datus, ja viņi eksportēs uz Eiropas Savienību. Tas ir ļoti kontraproduktīvi. Vairāk kārt arī atzinuma projektā es redzēju, ka referents bieži vien aizstājas uh, īstenošanas akts ar deleģētiem aktiem. Es esmu pret to. Vēl vairāk komisija vēlas arī uh, izveidot šo CO2 limitu ierobežojumu taču te nav mm, pieejami pietiekami dati. Komisijai vajadzētu gaidīt vismaz līdz 21. gadam, kad pirmie atbilstīgie dati tiks iekļauti centrālajā reģistrā un analizēti. Tāšanot, ka kungs sagaida arī sadarbību ar kolēģiem pie šī dosie. Paldies! Merci beaucoup! Lās paldies! Kīlanenes kundze, lūdzu! Paldies, priekšsādātāji, godāti kolēģi! informēšu jūs, ka Katrīna nevar būt šeit, un tad no es nu, nolasīšu viņas ziņu. Godātie kolēģi, es atzinīgi vērtēju komisijas priekšlikumu par CO2 emisiju monitoringu un ziņošanu, kā arī smago transportu, liels noslodzes transporta līdzekļu uzraudzīšanu, un tagad notiks monitorings ka standartizētā veidā daži dati tiks publiskoti. Es domāju, ka ir nepieciešamība paredzēt lielāku caurredzamību transporta sektorā, palielināt konkurēt spēju starp dažādiem uh, smagu auto ražotājiem, un CO2 atbilstība jānodrošina, kas arī ir jāpublicē, tāpat uh, arī pēc pieprasījuma jāpadara pieejam trešajām pusēm. Un arī jāveic pārbaudes uz ceļiem šiem jaunajiem HDV un gaidu turpmākās debates par visām šīm tēmām. Paldies! Merci beaucoup, Madame Kilonen. Liels paldies, Kilenens kundze, vai jūs vēlties izteikties? Nu, jūs redzat, ka Bakarta kungs nav uz vietas, un tad nu, nebūs specifiski komentāri no zaļajiem. Es varu veikt kādus vispārīgus komentārus, kādus zaļie parasti saka, bet nu, aiztaupīšu jums tos šoreiz, lai ietaupītu laiku. Paldies! Un tagad raugos komisijas virzienā. Aleks Pakū kungam vārds. Lūdzu. Labdien, labdien! Labu pēcpusdienu, kolēģi! Un vispirms priecājos par to, ka sākta diskusija par šo priekšlikumu. Kā jau tika teikts, ka seg emisijas no smagas noslodzes transporta līdzekļiem ir viena ceturdaļa no visām emisijām. Un šis skaitlis tikai palielināsies, ja nenotiks konkrēta rīcība. Tāpēc komisija savā mobilitātes pakotnē, pirmajā pakotnē, uh, Nu, norādīja, ka paredzēs pasākumus, lai samazinātu CO2 emisijas šiem HDV transportlīdzekļiem. Un jūsu priekšā tagad ir šis pirmais veikums, šī likumdošana, lai risinātu emisiju e, problēmu attiecībā uz monitoringu un ziņošanu. Tātad tas ir ilgtermiņa pasākums, mēs neatrisināsim visas problēmas, tomēr nodrošināsim caurdzamību tirgumu. Šobrīd nav standartizētas informācijas par eh, degvielas patēriņu. Mm, smagajiem auto ar šo priekšlikumu mēs nodrošināsim caurredzamību, tas arī palīdzēs transporta uzņēmumiem. Un tad, kad tās iegādājas eh, šo auto, varēs redzēt, kāds ir šīs eh, automašīnas sniegums. Tāpat arī būs iespējams ietaupīt naudu uzņēmumiem, degvielas rēķinos, kas sastāda ceturdaļu no operatīvajām izmaksām. Mēs uzskatām arī, ka e, tas e, nāks par labu konkurencei starp ražotājiem, e, tirgus būs atvērtāks caurdzamības jomā. Pievēršoties jautājumiem par to, kuri dati būtu jāpublicē, mēs domājam, ka priekšlikums ir radis šo līdzsvaru starp nepieciešamību palielināt caurdzamību tirgu, uh, Eh, un arī to, ka noteikti informācija var būt sensitīva. Tāpēc komisijas priekšlikums eh, domā par šī līdzsvara ievērošanu. Un eh, noslēgumā šis ir pirmais solis. Komisija strādā arī pie emisijas standartiem CO2. Ehm, lielas noslodzes transporta līdzekļiem tas ir paredzēts mm, nākamajam gadam vēl. Lielas paldies! Tagad vārds referentam Kaputo kungam. Lūdzu! Sī, grāts. Jā, paldies priekšsēdētājs kundze. Tikai gribēju, protams, pateikties visiem kolēģiem. Man ir ļoti liels prieks par to, ka eh, pamatprincipi ziņojumā jums ir pieņemami, un es ceru, ka tādējādi ar kolēģiem man mm, izdosies veiksmīgi sadarboties šai nozarei, jo. Sabiedrība prasa lielāku caurskatāmību. Caur, lielāku caurskatāmību mums ir jābūt šajā jomā arī ambiciozākiem. Paldies, ka putokungs. Atgādināšu, ka mm, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 8. oktobris 2012. Turpināsim darbu, bet darbs turpināsies aizslēgtām durvīm, līdz ar to neliels pārtraukums, pārraide tiešsaistē tiek pārtraukta, un deputāti eh, varēs pamest zāli un paliks eh, koordinātori, eh, kuri tad uzklausīs pārunu rezultātus. Liels paldies! Un tie, kur ir iesaistīti pārunu procesā, lūdzu palieciet zālē. Paldies!